tās notiek tādā situācijā, kad vairums eh, šī parlamenta ir nobalsojusi par eh, šo komisijas priekšsēdētāju. Un runa būs eh, adresēta cienējamam parlamentam un šī runa par Eiropas Savienības stāvokli notiks saskaņā ar jaunu uh, procedūru, kas ir padarījusi demokrātiskāku mūsu savienību. Mūsu parlaments ir Eiropas demokrātijas uh, simbols, un mēs šobrīd satiekamies ar uh, milzīgiem globāliem izaicinājumiem, ar uh, bēgļu krīzi, situācijā, kad mums ir jācīnās par to, lai varētu visas šīs eh, krīzes pārvarēt. Stāvoklis Eiropas Savienībā ir ziņojums, eh, kas liecina arī par sadarbību starp Eiropas, eh, Savienī, Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Visam tam ir jānotiek kopienas gaisokne, gaisotnē, un šorīt Žāns Klauds Junkers pirmo reizi runās par stāvokli Eiropas Savienībā. Prezident kungs, jūs esat nācis klajā ar eh, priekšlikumiem kas padziļina demokrātiju. Un tagad, prezident kungs, es dodu jums vārdu. Cienījamais prezidenta kungs, padomas prezidenta kungs, dāmas un kungi. Tas ir uh, mans pienākums un ne tikai pienākums. Pirmo reizi manā īsajā uh, dzīves gājumā runāt par Eiropas Savienības stāvokli. Jāsaka, ka es esmu 20 eh, reizes runājis eh, par stāvokli valstī Runājot par Luksemburgu, visi šķiet piekrita pēc būtības, bet uh, iespējams, ka piekrita arī tam, ka varbūt runa ir bijusi par garu. Nu, šobrīd uh, es varbūt varu pieļaut to pašu kļūdu bet jāsaka, ka nevarētu teikt, ka šī runa ir tapusi pavisam ikdienišķos apstākļos. Nu, es centīšos tomēr eh, nobeigt savu runu attiecīgā kvalitātē, bet kopumā es ievēroju šo satvaru un vienošanos starp Eiropas eh, institūcijām. Jūs, eh, protams, atcerieties, ka komisijas priekšstādātais ierodas parlamentā, mm, notiek jautājumu un atbilžu sesija. Un notiek apspriešanās par to, ko komisija darīs turpmākajos mēnešos, eh, turpmākajā gadā. Te ir runa patiešām par eh, komisijas prioritātēm, par Eiropas Savienības prioritātēm. Un šajā sakarā. Un, protams, kā parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs un arī Eiropas padomes priekšsēdētājs Luksemburgas premjerministrs ir saņēmis šo dokumentu rakstveidā, kurā ir izklāstīts kādā veidā tad ar šīm komisijas prioritātēm turpmāk būtu jāstrādā. Es negatavojos iedziļināties visos šajos jautājumos šodien Ne jau tādēļ, ka es eh, cenšos būt nepieklājīgs pret jums, bet eh, gan tādēļ, ka tas jau ir iesniegts rakstveidā. Parlaments to ir saņēmis rakstiski. Es negatavojos detalizēti par to runāt, bet vienkārši uh, izklāstīt lietas skaidrāk. Esmu pirmais komisijas prezidents, kurš ir tiešā veidā apstiprināts ar parlamenta balsojumu. Un tad, kad es vērsos pie jums 14. jūnijā, uzņemoties savus pienākumus, Es eh, sacīju, ka vēlos padarīt komisiju un tās darbu politiskāku, un tieši tāpēc. ka ir jāievēro jaunas uh, demokrātiskās apstiprināšanas procedūras, kas padara šo priekšsēdētāju komisijas prezidenta amatu uh, politiskāku un es neizvairos eh, no eh, konotācijām ap šo vārdu, jo gal galā mēs esam politiķi. Mēs visi esam politiķi. Politiķam heißt das nicht, dass wir alles politisieren. Un eh, ar vārdu politisks es nedomāju, ka mēs kļūsim politizēti. Es tikai gribēju teikt, ka man ir tāda sajūta, ka šobrīd nav īstais brīdis, lai mēs turpinātu strādāt kā ierasts. Tādam iespaidam nevajadzētu rasties. Ich würde Sie sehr herzlich bitten, nicht darauf zu achten, wie oft ich das Wort sozial in den Mund nehme. Mein Herz ist voll. Un eh, es lietoju arī vārdu sociāls. Sot arī ekonomisks, e, monetārs, e, pieminēšu arī vārdu budžets, un nesāciet skaitīt, cik reizes es to daru. Ļoti bieži cilvēki nāk klajā ar dažādām tukšām runām par šo tēmu, un mums tagad ir jābūt atklātiem, jo ir pienācis laiks. Zvans skan, un mums ir uh, jā risina lietas, ar kurām šobrīd sastopas Eiropas Savienība. Es tiešām nevēlētos iekrist šajos slazdos, bet situācija patiešām ir nopietna. Eiropas demokrātijas pārstāvjiem un Eiropas eh, tautām mēs nevēlamies iekrāsot visu situāciju rožainās krāsās. Eiropas, Eiropas Savienībā pietrūkst un pietrūkst arī Savienības šajā Eiropā. Das müssen wir ändern. Un, wir müssen... un šāda situācija ir jābeidz, apvienojot spēkus. Mēs esam atkarīgi no Eiropas elektorāta. Un tas ir eh, atkarīgs arī no tā mm, mandāta, ko jūs piešķīrāt man. Nu, es nezinu, vai jūs kļūtat nervozi, kad runājat par Eiropas Savienību? Jā. No. You can interrupt me from time to time. Jūs eh, varat reizēm mani pārtraukt, bet es katreiz nereaģēšu uz to, ko jūs sakāt, jo to, ko jūs sakāt, ir bezjēdzīgi. Uh, Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi, lai arī kādas darba programmas mēs nerakstītu, pirmā prioritāte šodien ir, un tā ir jābūt bēgļu krīzes risināšanai. Kopš gada sākuma gandrīz 500 tūkstošu bēgļu ir ieradušies Eiropā, vairākums no viņiem bēg no Sīrijas no Islāma valsts terora Lībijā un e, diktatoru varas Eritrejā. Visvairāk no bēgļu uzplūdiem cietusi Grieķija ar vairāk kā 200 tūkstošiem, tālāk arī uh, Ungārija un Itālija, un e, šie skaitļi ir patiešām iespaidīgi. Dažiem tie liekas pat biedējoši taču šobrīd nav īstais laiks, lai baidītos. Ir laiks veikt drosmīgas, koordinētas darbības, kas ir jāveic gan Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan Eiropas Savienības institūcijām. Vissvarīgākais ir tiešām cilvēka cieņa un humānais aspekts. Eiropai tas nozīmē arī vēsturisko taisnīgumu. We Europeans. We are. Mēs visi šeit esam Eiropieši. priekšsēdētājs eh, reaģē uz kaut kādām piezīmēm no publikas, kuras eh, no pirmajām rindām, kuras tulk, diemžēl, nedzird. Junkarkungs turpina. Tātad šis nav īstais laiks, lai baidītos. Šis ir cilvēka cieņas apliecināšanas laiks. Un pirms uh, es tiku pārtraukts, es teicu, ka mēs visi esam eiropieši, un tāpēc mums ir jāatcerās, ka Eiropa ir kontinents, Un šajā kontinentā gandrīz katrs no kādreiz ir bijis bēglis. Mūsu uh, vēsturē ir fakti, ka ļoti, ka miljoniem eiropiešu ir bēguši no diktatūrām, glābušies no kara, no apspiestības. Huganoti bēga no Francijas 17. gadsimtā, ebreji, sinti, romi, daudzi citi bēg no Vācijas nacistu varas laikā 30. un 40. gados Spānijas republikāņi bēga uz Francijas nometināšanas nometnēm pēc viņu sakāves pilsoņu karā. Ungāru revolucionāri bēga uz Austriju un uz citām valstīm, uz citām valstīm Eiropā pēc sacelšanās. Pēc tam, kad padomju tanki 56. gadā apspieda uh, sacelšanos Ungārijā, uh, Čehi devās trimdā uz daudzām valstīm, ieskaitot manējo, pēc Prāgas pavasara apspiešanas 68. gadā. Simtiem, simtiem tūkstoši bija spiesti bēgt no savām mājām pēc Balkānu kariem. Un tas notika pagājušā gadsimta 90. gados. Tas nenotika pirms simtiem gadu, kad notika kardarbība bijušajā Dienaslāvijā. Un Tieši tādēļ varbūt uh, ASV dzīvo vairāk McDonaldu nekā Skotijā. Tam ir savs iemesls. Un Mērfī un Onīli uh, ASV daudz kārt pārsniedz to uzvārdu brāļu skaitu, kas uh, dzīvo apvienotajā karalistē. Miljoniem poļu dzīvo ārpus Polijas politiskās un ekonomiskās emigrācijas rezultātā. Pēc tam, kad cilvēki tika pārvietoti un padzīti no savām mājām uh, sāpīgajā polijas uh, vēstures laikā. 60 miljoni cilvēku bija bēgļi Eiropā. Lūk, tāda ir Eiropas uh, pieredze. 51. gada Ženēvas konvencija tika pieņemta, lai sniegtu uh, patvērumu tiem, kas ir glābušies, kas ir pār, pārvarējuši kaut vai Berlīnas mūri un uh, cīptu savu dzīvību un cilvēku cieņu. Un tādēļ mēs nedrīkstam aizmirst, cik ļoti svarīgi ir piešķirt cilvēkiem un garantēt viņiem pamattiesības, tiesības uz patvērumu Tas ir svarīgi visā pasaulē, un to nedrīkst aizmirst. Es šajā parlamentā arī citviet esmu teicis, ka mēs reti lepojamies ar mūsu Eiropas mantojumu. Par spīti eh, mūsu trauslumam un vājumam, eh, vājumam, ko mēs paši iztēlojamies šodien, šī Eiropa ir tāda, kuru pasaulē cilvēki uzlūko kā patvērumu, eh, kā vietu, kas ir saistīta ar cerībām uz stabilitāti tā uz mums raugās cilvēku tuvajos austrumos, un tā mums ir jāsaka, ka tas ir kaut kas, ar ko jālepojas, nevis no kā jābaidās. Europe today, ladies and gentlemen. Eiropa šodien, dāmas un kungi, par spīti lielajām atšķirībām starp dalību valstīm ir e, visstabilākais kontinents, vislabklājīgākais kontinents pasaulē. Tie, kas kritizē Eiropu, Eiropas integrāciju, Eiropas celtniecību, tomēr es ir spiesti atzīst, ka šī ir miera un stabilitātes telpa, un ar to mums jālapojas. We have the means. Mums ir līdzekļi, lai palīdzētu tiem, kas bēg no kara, no apspiešanas, no terora. Nu, visi jau var teikt, jā, jā, tas jau viss ir ļoti labi, bet visus jau Eiropa nevar uzņemt. Nu jā, tas ir tiesa. Eiropa, protams, nevar visas pasaules nelaimes sevi uzņemt, bet būsim atklāti. Jālūkojas ar perspektīvu nākotnē. Šobrīd tiešām ļoti liels skaits bēgļu ierodas Eiropā, taču viņi pārstāv tikai 0,11% no kopējā Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu. Libānā, ja mēs salīdzinām, bēgļi sastāda 25% no iedzīvotāju skaita valstī, kurā uh, bagātība vai labklājība sastāv tikai vienu piekto daļu no tās, eh, kāda tā ir Eiropas Savienībā. Tātad, kas tad īsti mēs esam? Let us be clear and honest. Eh, jābūt ļoti godīgiem pret mūsu norūpējušamies uh, cilvēkiem par situāciju Sīrijā, Lībijā, e, bēgļu krīze nekur nepazudīs. Iedomājieties! Nu, bez demagoģijas, vienkārši tā iedomājieties pār sekundēm, ka ja tie būtu jūs ar savu bērnu rokās, pasaule ap jums būtu sabrukusi. Jūs maksātu jebkuru cēnu. Jūs kāpsiet jebkurā kalnā pār jebkuru sienu. Un nebūs tādas jūras vai e, robežas, kas jūs aizturēs. Jo tas ir barbarisks karš, kas norisinās, no kura cilvēki bēg. Mēs cīnāmies pret islāma valsti. Kāpēc mēs neesam uh, ar mieru pieņemt tos bēgļus, uh, kas bēg no šī kara, kādēļ mēs viņus nevēlamies uzņemt Eiropā. Ir pienācis laiks rīkoties, lai varētu tikt galā ar ķilnieku krīzi, jo nekādas alternatīvas mums nav. Ir daudz ticis norādies, norādes Cilvēki ar pirkstiem varbūt ir pārāk daudz rādījuši, varbūt pārāk maz ir ņemt pirkstu nospiedumu, bet pārāk daudz uh, ir cilvēki centušies rast citu kļūdas. Un ļoti bieži dalība valstis apvaino uh, Briseli. Ja dalība valstis nepilda savus uh, mājas darbus, tās ļoti bieži savā neizdarībā vaino Briseli, vaino Eiropas institūcijas, bet īstenībā pašas nav paveikušas savu darbu. Mēs visi vairākums šī parlamenta un komisijas, mēs uh, pa pamatot drīkstam būt dusmīgi par šīm spēlītēm, bet uh, kam tad tas nāks par labu? Dusmas nevienam nepalīdz. Citu apsūdzēšana nepalīdz ne migrantiem, ne bēgļiem. Un ļoti bieži politiķi, politikas veidotāji un likumdevēji Eh, ir pārāk pārņemti ar negaidītiem notikumiem. Mums drīzāk vajadzētu atcerēties to, par ko esam vienojušies, kas tiešām var palīdzēt esošajā situācijā. Ir laiks paskatīties, kas ir uz mūsu galda un turpināt virzīties uz priekšu. Mēs jau nesākam tukšā vietā šī gadsimta sākumā komisija, nu, ne manis vadītā, bet tā, ko vadīja Barozu, ir um, izstrādājuši tiesību aktus, lai veidotu vienotu Eiropas patvērumu meklēšanas sistēmu. Un uh, pēdējais tiesību akts stājās spēkā šī gada jūlijā, tikai pirms diviem mēnešiem. Tādēļ Eiropā mums šodien ir kopēji standarti par to, kā uzņemt bēgļus, cienot, nodrošinot viņam cilvēku cieņu, veidu, kā apstrādāt viņu pieteikumus uz patvērumu un nodrošinot viņiem tādus uh, standartus, kā ir paredzēti dalībvalstu likumdošanā. Bet šie standarti ir jāīsteno, jāīsteno visur un jārespektē praksē visā Eiropas Savienībā. Un tādiem žēl nenotiek. Pirms vasaras un nevis pēc vasaras, nevis vasaras beigās, komisija uzsāka 32 pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm, jo tās nav ievērojušas to, ko tās ir apņēmušās darīt. Te ir runa par ticību Eiropas Savienībai. Mēs pieņemam tiesību aktus, bet mēs tos neievērojam. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ievērotu starptautiskos tiesību aktus un kopējos Eiropas likumus. Tālāk Otrā pārkāpuma procedūra kārta eh, sāksies pēc nedaudzām dienām. Kopīgie uh, patvērumu piešķiršanas standarti ir ļoti svarīgi Eiropā, bet ar tiem nepietiek, lai mēs atrisinātu patreizējo bēgļu krīzi. Komisijai, parlamentam un padomēji Ir jāatceras, ko tā teica pavasarī. Tas ir, mums ir nepieciešama visaptveroša Eiropas Savienības darba kārtība bēgļu jautājumu risināšanai. Mēs to ierosinājām jau mājā, tad tā bija komisijas iniciatīva, un būtu nepamatot teikt, ka kopš tā laika nekas nav noticis. Mēs esam trīskāršojuši savu klātbūtni jūras robežās. 122 tūkstoši cilvēki ir izglābti. Katra zaudētā dzīvība ir viena dzīvība, kas par daudz zaudēta. Tomēr mēs būtu varējuši izglābt uh, vēl uh, vairāk cilvēku, nekā mums tas ir izdevies. Tajā pat laikā mēs par 250% esam palielinājuši izglābto cilvēku īpatsvaru. 20 deviņas uh, valstis piedalās Frontex operācijā Itālijā. 102, 102 uh, amatpersonas uh, no 31 valsts, um, dažāda bruņotā tehnika piedalās šajās operācijās. Un tā ir pirmā Eiropas solidārā akcija, un mēs esam gatavi darīt vairāk. Mēs esam dubultojuši savas pūles, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, cilvēku nelegālo tirdzniecību. Tā rezultātā ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri nedrošos kuģos, laivalēs mēģina nokļūt līdz Eiropas krastiem. 115 tūkstoši bēgļu augustā piestāja Eiropas Savienības krastos, bet mums ir jādomā par to, kā stabilizēt šo situāciju, jo es domāju, ka līdz šim mēs, kā politikas veidotāji, neesam pievērsuši pienācīgu uzmanību mūsu robežu kapacitātei. Mums ir jāpieliek globāls pūles, lai uh, atrisinātu Sīrijas bēgļu problēmu. 4 miljārdus eiro Eiropas komisija ir mobilizējusi ar, ar jūsu atbalstu un savu pienesumu ir devušas arī Eiropas Savienības dalību valstis, lai sniegtu ekonomisko un humāno palīdzību Sīrijā, Libānā, Jordānā, Irākā, Turcijā un Eģiptē. Nu pat šodien mēs uzsākam divus jaunus projektus, kā rezultātā 240 tūkstošiem Sīrijas bēgļu Turcijā tiks notrošināta apmācība un pienācīgā aprūpa. Un es gribētu uzteikt Jordānijas, Turcijas, Libānas uh, pūliņus un centienus, ko tās ir veikušas, lai atvieglotu bēgļu situāciju. These countries šīs valstis, kuras ir daudz nabadzīgākas nekā Eiropas Savienības dalību valstis, ir izdarījušas maksimāli iespējamo, un mums vajadzētu uzteikt viņu pūles, sniedzot arī finansiālu atbalstu. Mēs kolektīvi esam apņēmušies izvietot uh, vairāk nekā 22 tūkstoši cilvēku tuvākajā gadā, izrādot solidaritāti ar mūsu kaimiņu valstīm. Protams, šis skaitlis ir ļoti pieticīgs. Tas ir pārāk pieticīgs salīdzinājumā ar uh, uh, Turcijas, Jordānijas, Libānas. Uh, pūliņiem, kas uzņēma milzīgu skaitu Sīrijas bēgļu, bet dažas dalību valstis neizrāda nekādu vēlmi būtiski dot savu pienesumu šajā Eiropas mēroga pasākumā attiecībā uz bēgļu izvietošanu. Mēs esam gatavi piedāvāt struktūrētu sistēmu, lai e, bēgļu izvietošana Eiropā notiktu sistēmiskā korekti. Jāsaka, ka šajā situācijā mums trūkst šīs kopīgās solidaritātes attiecībā pret bēgļiem, kas nonākuši Eiropas teritorijā. Man viennozīmīgi ir skaidrs, ka Tās Eiropas Savienības dalība valstis, kurās patreiz visvairāk ierodas bēgļi, tas ir Itālija, Grieķija, Ungārija, mēs nevaram atstāt šīs valstis vienas, lai tās vienas tiktu uh, galā ar šo milzīgo izaicinājumu. The... Tieši tādēļ komisija jau ir ierosinājusi uh, realizēt ārkārtas mehānismu, un mēs to darījām patiesībā jau maijā lai Itālijā pārvieto 40 tūkstoši cilvēku, kas prasa starptautisko aizsardzību Itālijā un Grieķijā. Tieši tādēļ šodien mēs ierosinām uzsākt realizēt otro ārkārtas mehānismu, lai eh, pārvietotu 120 tūkstoši eh, bēgļu no Grieķijas un Itālijas. Un tas ir jādara piespiedu obligātā kārtā. I call Es aicinu Eiropas Savienības dalību valstis apstiprināt komisijas priekšlikumus par kopumā 160 tūkstošu eh, bēgļu uh, pārdali un izvietošanu Eiropas Savienībā uh, ko, no nu, 13. septembra. Mēs runājam kopumā par 160 tūkstošiem bēgļu, un tas ir tas cilvēku skaits, par ko Eiropiešiem ir jāuzņemas atbildība un jāuzņem. Un es ceru, ka šoreiz ik viens piedalīsies šajā projektā. Bez retorikas, bez dzējas, rīcība. Tas ir tas, kas mums patreiz nepieciešams. What is happening to um, kas notiek tagad. Mēs nerunājam par skaitļiem, mēs runājam par reāliem cilvēkiem, kas bēg no Sīrijas, no Lībijas. Un līdzīga situācija var izveidoties, piemēram, rīt Ukrainā. Ko tad mēs darīsim? Vai mēs izšķirsim, kurš ir kristietis, kurš jūdeists, kurš musulmanis? Es domāju, ka mūsu kontinentām jau ir bijusi bēdīga pieredze, kad mēs šķirojam cilvēkus eh, pēc ticības. Ja runājam par bēgļiem un bēgļu glābšanu, tad mēs nedrīkstām šķirot viņus pēc etniskās piedarības, reliģiskās piedarības vai kā citādi. Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, tuvojas ziema. Vai mēs tiešām vēlamies, lai bēgļu ģimenes pārnakšņotu Budapeštas dzelzceļa stacijās augstajās ziemas naktīs? Vai lai viņi pārnakšņo kosas pludmalēs? Nē. Mēs esam atbildīgi uh, par tiem cilvēkiem, kuriem ir nācies bēgt no savām valstīm, jau mans iepriekš pieminēto iemeslu dēļ. Mītnes vietas mainīšana pat par sevi problēmu neatrisinās. Un mums ir jānodrošina starptautiskā aizsardzība tiem, kuriem tā pienākas. Un arī tiem, kuri bēg no savām valstīm citu iemeslu dēļ, uh, kas varbūt gluži neatbilst visiem kritērijiem, kas saistīti ar patvērumu piešķiršanu. Un tieši tādēļ mēs uh, gatavojam sarakstu, kurā ir iekļauts tā saucamās drošās izcelsmes valstis, un tas ļaus dalību valstīm pātrināt patvērumu piešķiršanas procedūras piemērošanu, atgriežot cilvēkus tajās zemēs, kurās dzīve ir pietiekami droša. Drošības uh, prezumpcija ir princips, kas jātiecina uz uh, visām tām uh, valstīm, kas pēc Eiropas um, padomes uh, ieskatiem atbilst uh, visiem tā saucamajiem Kopenhāgenes kritērijiem, kur tiek ievērots tiesiskums, pamattiesības, un tam vajadzētu attiekties arī uz visām potenciālajām kandidātu valstīm Rietumbalkānu reģionā. Es ļoti labi apzinos, ka tā saucamo drošo valstu saraksts ir tikai procesuāls vienkāršojums. Tas nedrīkst traucē cilvēkiem realizēt savas pamatiesības uz patvērumu, tiem cilvēkiem, kur nāk no bijušās Dievislāvijas republikas Maķedonijas, Kosovas, Negro, e, Serbijas, Albānijas, bet tas ļaus um, attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs koncentrēties uz tiem cilvēkiem, piemēram, kur nāk no Sīrijas. Un šāda īpašas uzmanības pievēršana vai koncentrēšanās uz šiem cilvēkiem patreiz ir ļoti svarīga. Bet es gribu vēlreiz atkārtot, ka tas nekādā gadījumā nenozīmē to, ka arī cilvēki no drošajām valstīm nedrīkstētu uh, pieprasīt patvērumu vai ka viņiem nedrīkstētu to piešķirt. Patvērumu, tiesības uz patvērumu ir pamattiesība. And The... Valstis, kas iekļautas tā saucamo drošo valstu sarakstā, tām ir jāapzinās. Ja tās tiek svītrots no šīs saksta tādēļ, ka šajās valstīs netiek nodrošināts pamatiesību ievērošana, tad šīs valstis zaudē savas izredzes iestāties Eiropas Savienībā. Šīs divas lietas iet roku rokā. Es domāju, ka ir pienācis laiks īstenot fundamentālas izmaiņas tajā, kā mēs izskatām patvērumu pieprasījums, un ir jāpārskata Dublins sistēma, kas paredz, ka patvēruma pieprasījumi ir jāizskata pirmajā valstī, kurā šis pieprasījums tiek iesniegts. Mums ir nepieciešams vairāk savienības dimensijas. Uh, patvērumu politikas īstenošanā. Patvērumu politikai ir nepieciešama valstu solidaritāte, un tam ir jābūt pamatu pamatā gan mūsu pieeja realizējot, gan izstrādājot normas. Tieši tādēļ komisija patreiz ierosina izveidot pastāvīgu um, mītnes vietas mājas mehānismu, kas ļautu mums atrisināt krīzes situācijas daudz operatīvāk un ātrāk nākotnē, salīdzinājumā ar pagātni. Kopīgai patvērumu un bēgļu politikā ir nepieciešams, lai dalībvalsts tuvinātu savus attiecīgās politikas. Dalībvalstīm būtu otrreiz jāpaskatās uz to, kā viņi atbalsta, integrē un iekļauj bēgļus sabiedrībā. Komisija ir gatava izvērtēt, kā ar Eiropas Savienības fondu piesaistīšanu mēs varētu atbalstīt dalībvalsts šajos centienos. Es atbalstu to, ka patvērumu meklētājiem ir jādod iespēja strādāt, lai viņi nopelnītu paši savu iztiku. Un lai viņi varētu to darīt tajā laikā, kamēr viņu patvērumu pieprasījumi vēl tikai tiek izskatīti. Darbs darba nodrošināšana ir cilvēka cieņas jautājums, jo tie cilvēki, kuriem ir iespēja strādāt, viņi spēj atgūt cilvēku cienīgu dzīvi, un tādēļ mums būtu jāmaina nacionālā likumdošana, lai bēgļi un patvērumu meklētāji varētu sākt strādāt no pirmās ierašanās dienas, kopš viņi ierodas Eiropas Savienībā vienota patvērumu un bēgļu politika prasa, lai mēs kopīgi rīkotos, um, padarot mūsu ārējās robežas drošākas. Eiropas Savienībā mēs esam atteikušies no iekšējo robežu kontrolas Schengens telpā, lai garantētu cilvēkiem iespēju brīvi pārvietoties. Tas ir Eiropas Savienības integrācijas un Schengens sistēmas unikāls simbols un mūsu komisija nepieļaus, ka Schengen sistēma tiek atcelta. Bet, ja tas ir. Bet monētas otra puse šādai cilvēku brīvas pārvietošanas iespējai nozīmē to, ka mums ir ciešāk jāsadarbojas, lai kontrolētu ārējās robežas, un to no mums sagaida mūsu pilsoņi. Maijā komisija teica, un es to teicu arī uh, vēlēšana kampaņas laikā kopā ar Mārtinu, Giju un. Junker kungs uh, rāda ar pirkstu nevis uz Keller kungu, nē, uh, viņš domā Ciprasa kungu. José Bové là? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Jā, José Bové te ir, es viņu redzēju. Sveiki, José. Uh, we need to strengthen. Mums ir nepieciešams pastiprināt Frontex kapacitāti, lai tā būtu sistēma, kas nodrošina mūsu ārējo robežu drošību, bet tas prasīs līdzekļus. Komisija uzskata, ka šādi ieguldītie līdzekļi ir ieguldīti gudri un prātīgi, tādēļ mēs ierosinam tālākus pasākumus Eiropas uh, e, robežsardz stiprināšanai. Patiesi vienota Eiropas Savienības migrācijas politika prasa, lai mēs izmantotu šos legālos kanālus, legālās iespējas migrācijas uh, eh, korēšanai. Bet tas pats par sevi neatrisinās bēgļu krīzi, ar ko patreiz saskaramies. Bet, ja mums būs drošāki maršruti, drošāki ceļi uz Eiropu, tad uh, mēs padarīsim cilvēku kontrabandistu uh, rūpalu mazāk pievilcīgu un mazāk ienesīgu. Mēs esam kontinents, uh, kurā ir uh, vērojama demografiskā lejupslīde. Migrācijai būtu jāpārvēršas no problēmas, ar ko mēs cīnāmies, par resursu, kas tiek attiecīgi izmantots un pārvaldīts, un tādēļ 2016. gada sākumā mēs esam gatavi prezentēt jaunu imigrācijas pasākumu pakotni. Jo nepietiek ar to, ka mēs protestējam pret nelegālo imigrāciju. Mums ir jāorganizē legāli ceļi, kā cilvēki var nokļūt Eiropā. Ilgtspējīgs risinājums ir iespējams tikai tad, ja mēs cīnīsimies ar cēloņiem, nevis sekām. Eiropas Savienības politikai, ārpolitikai ir jābūt izlēmīgākai. Mēs vairs nedrīkstam izrādīt sašķeltību uh, attiecībā uz nestabilām situācijām mūsu kaimiņu valstīs. Mums ir jāmeklē un jāatrod risinājums. Mums ir jāpiedāvā risinājums Sīrijas krīzē, jāpiedāvā risinājums Lībijas situācijai. Eiropas diplomātiskajam korpusam ir jāstrādā pie tā, bet mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropa, spēcīgāka Eiropas dimensija ārpolitikā. Man ir ļoti žēl, ka diemžēl Frederika Mogherīnī mūsu apņēmīgā augstā pārstāve ārlietās uh, patreiz eh, nevar pastāstīt par to, ko viņi patreiz ir sagatavojuši, par to, ko viņa ir ieguldījusi Eiropas diplomātijas pūliņu veiksmīgā realizācijā. Mogherini uh, kundze ir uh, gatava um, izmantot uh, visus diplomātijas instrumentus, lai Eiropas Savienības ārpolitiku veiksmīgi realizētu. In order to facilitate uh, of... lai atvieglotu mūsu augstās pārstāves diplomātisko darbu, komisija šodien ierosina izveidot ārkārtas trasta fondu, kurā vispirms mēs atvēlēsim 1,8 miljārdus eiro no kopīgajiem finanšu līdzekļiem, lai risinātu krīzi Āfrikas ragvalstīs, eh, Ziemeļāfrikas valstīs un citviet lai nodrošinātu ilgtspējīgu stabilitāti šajās valstīs, nodrošinot nodarbinātību, ekonomikas augšupēju, eh, kas eh, ir nepieciešama, lai cīnītos ar nelegālo imigrāciju. Un es sagaidu, ka visas dalībvalstis dos savu pienesumu, jo mums šīs ārkārtas trastu fonds ir nepieciešams, lai novērstu krīzes nākotnē. and we need higher development. Mums ir nepieciešams arī atvēlēt līdzekļus attīstības un sadarbības fondām, jo tas ir nenormāli, ka Eiropas Savienības dalību valstis samazina eh, savu pienesumu tā saucamajā attīstības fondā, bet es gribētu to saukt par attīstības budžetu. I do not want, uh, Mr. President, to create. Prezident kungs, es negribu radīt ilūziju, ka bēgļu krīze tiks drīz atrisināta. Nē, un mums tas ir jāapzinās. Bet vienkārši stumjot laivas atpakaļ jūrā vai aizdedzinot bēgļu apmetnes, tā nav, tas nav risinājums šai krīzē, un tā nav Eiropa. Tā mēs nerīkojamies. Eiropa ir maizes cepējs Kosas salā, kas izdala maizi bēgļiem. Eiropa ir studenti Minhenē un pasaulē, kuri dzelzceļa stacijās bēgļiem dala pārtiku un pirmās nepieciešamības preces Un Mīnhenes dzelzceļa stacijā studenti uh, sveic bēgļus, aplaudē viņiem. The Europe I want to live in. Eiropa, kurā es vēlos dzīvot, ir tā, kur ilustrē manas pieminētie piemēri. Es negribu dzīvot tādā Eiropā, uh, kuri atsaka patvērumu tiem, kam tas ir nepieciešams. Krīze ir smaga un es paļaujos uz Eiropas parlamentu, kas ir Eiropas demokrātijas simbols, uh, Es paļaujos uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ka jūs visi atbalstīsiet mūsu kopīgās vērtības. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi deputāti, un daudz arī draugi ir jūsu vidū, es redzu, ka jau esmu krietni pārsniedzis man atvēlēto runas laiku. Bet nu, tas tā ir, runājot par stāvokli Eiropas Savienībā, Man ir nepieciešams laiks, līdz ar to pavisam īsi es vēl vēlos teikt arī dažus vārdus par Grieķiju. Grieķija, kas man ir ļoti dārga. Debates ļoti smagas debatas par Grieķijas problēmu, bet kas ir arī mūsu problēma, bija ļoti sarežģītas, jo es nepārtraukti skaidroju Grieķijas premjerministram, ka Eirozonā ir 19 demokrātiskas valstis un nevis tikai viena Grieķija. Runāja ar sabiedrības pārstāvjiem, ar parlamentāriešiem. Runāju arī ar 18 pārējām demokrātijām, kas veido visu Eirozonu. Un Es redzēju, ka bieži vien uh, Eiropas komisija tika smagi uzbrukts. Dažas valstis ļoti smagi kritizēja Eiropas komisiju, kritizējot risinājumu, kamēr nemaz tāds nebija sasniegts Grieķijas jautājumā. Un šeit vēlos atkārtot jūs priekšā. Un esmu to jau arī teicis tad, kad uh, jūs uzrunāja pirmo reizi šajā aulā. Eiropas komisijas pienākums ir ievērot visu valstu intereses. Nerisināt Grieķijas jautājumu būtu nepiedodams vājums, nepiedodama kļūda. Ja Eiropas komisija nebūtu darījusi to, ko tā darīja. Mēs par to daudz maksājām, arī es personīgi, ļoti dārgi, par to maksāju, jo vienmēr jau ir tie, kuri zina labāk, kā rīkoties nekā Eiropas komisija un Eiropas parlaments. Es neatstāju visu Eiropas birokrātu rokā, pat ja viņi veic izcilu darbu, izcilu darbu, pat brīvdienās. Taču es nevēlējos atstāt šo jautājumu uh, tikai un vienīgi Briseles birokrātu rokā, kā to bieži vien uh, vulgarizē citi. Nē, mēs visi strādājām pie uh, Grieķijas jautājuma Frants Timermans, uh, vicepriekšsēdētājs Dombrovskis, Piers Moskovisi un citi. Mēs visi strādājām, lai rastu risinājumu šai problēmai. Un teikt, ka Eiropas Uh, komisiju un priekšsēdētāju vajadzēja norādīt, ka uh, Grexit uh, kā de opcija iespēja nē. Bija nepārtraukti jāatkārto, ka Grieķija nedrīkst izstāties no Eirozonas. Pretējā gadījumā tas būtu noticis. Euh, un es arī norādīju Cipras kungam un uh, Grieķijas atbildīgajām iestādēm, ka Viņiem šī frāze nenozīmē to, ka jebkurā gadījumā viņi tiks glābti. Es teicu Aleksis Cipras, ka nē, es neesmu burvis, kas tagad izvilks trusīti no um, cilindra. Nē. Viņi zināja, ļoti labi apzinājās, ka Grexit bija iespēja, bet mēs to nedrīkstējām minēt publiski. Un risinot šo jautājumu, mēs veicām savu pienākumu, bet, kā jūs zināt, vienmēr esmu uzskatījis, ka Grieķijas problēma nav tikai valsts finansējuma konsolidācija, tā nav tikai struktūrālo reformu uh, problēma, protams, tas viss ir svarīgi, bet Grieķijas problēma bieži vien bija saistīta arī ar šīs valsts izaugsmas iespējām. Un Eiropas Savienībai jābūt laimīgā lepnē par to, ka Grieķija ir dalība valsts. Un es biju ļoti nelaimīgs lasot visus šos komentārus par to, ka Grieķijai tagad būtu jāizstājas no Eiropas Savienības, ka tā nav nopietna valsts. Grieķi ir cilvēki, kas strādā, kas dara visu, lai viņu valsts varētu attīstīties. Un mums būtu vairāk jāciena Grieķu uh, Uh, pūliņi, nekā mēs to esam darījuši līdz šim. Es vēlētos, lai programma, par ko esam vienojušies, tiktu ievērota, lai to ievērotu visas Grieķu valdības, ne tikai bijusī, ne tikai esošā un ne tikai nākamā, visas. Ja šoreiz Noteiku, ja šoreiz noteikumi, par kuriem esam vienojušies, visi netiks ievēroti, tad Eiropas Savienības un Eirozonas reakcija būs citādāka. Šoreiz nāksies darīt to, par ko esam vienojušies. Šajā programmā ir 37 miljārdi, kurus mobilizēs Eiropas komisija, lai atjaunotu ekonomisko sociālo izaugsmi Grieķijām. Es vēlētos, lai šis piedāvājums, nē, kas nav vienkārši dāsna dāvana, bet lai šis piedāvājums tiktu akceptēts, lai to pieņemtu visas iesaistītās puses Grieķijā. Krīze, protams, nav galā. Mēs to neesam atrisinājuši ar uh, savu piedāvājumu. Kamēr būs 23 miljoni eiropiešu Eiropā bez darba, kamēr nebūs vairāk par 17 miljoniem eiro zonā iedzīvotāji, kuri ir bez darba, krīze nebūs beigusies. Nē, krīze būs beigusies tad, kad Eiropā būs nulle bezdarba. Bieži vien es uzdod jautājumu, kā var tik bagāts kontinents kā Eiropa distancēties no šīs uh, absolūti uh, šī normālā noteikuma, kas visiem ir jāievēro. Vīriešiem, sievietēm, jauniem cilvēkiem visiem ir tiesības uz darbu un neatteiksimies no šīs ambīcijas. Padarīsim Eiropu par uh, tādu kontinentu, kur būtu trīskāršais A sociālajā jomā, lai Eiropā būtu nulle bezdarba. Tas nav neiespējami, ja mēs to vēlamies. cela présupposera que nous restions fidèles à ce triangle vertueux. Līdz ar to tātad budžeta konsolidācija, reformas. Un investīcijas. Šī ir svētā trīsvienība, pie kuras mums ir jāpieturas. Esam piedāvājuši Eiropas parlamentam un Eiropadomē investīciju plānu 315 miljārdu eiro apmērā. Tagad šo investīcijas plānu mēs detalizēti un vispārīgi piemērojam. Es domāju, ka visi tie, kuri vada Eiropas valstis, visi ekonomiskie operatori, uh, uzņēmumi, arotbiedrības un tam līdzīgi, es domāju, ka visiem ir jākļūst par uh, um, karēriem, kas cīnās par Eiropas izaugsmi. Uh, investīciju plāns, ko bieži vien sauc arī par eh, Junkeru plānu, tas nedrīkst izgāzties. Es vēlos, lai visas sociālie ekonomiskie spēlētāji iesaistās šī investīcijas plāna īstenošanā, jo šis plāns ir Eiropai nodarbinātībai un izaugsmai. Mais tout cela, mais... Taču šis viss, godātie dāmas kungi deputāti, ar to viss nepietiek. Mums ir jānosaka ceļš, pa kuru iesim nākotnē. Tādējādi mēs esam pie, piedāvājuši arī tā saucamo piecu priekšsēdētāju programmu par uh, Uh, ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanu. Es uh, runāju šeit par pieciem priekšsēdētājiem, jo es to izvēlējos nevis vājības dēļ, bet principa dēļ. Es uh, uzskatīju, ka Eiropas parlamenta politisko grupu priekšsēžiem personīgi arī ir jāiesaistās šīs programmas īstenošanā un izstrādē, jo parlaments ir parlaments. Uh, un mēs nevaram iedomāties, kā Eiropas un uh, e, ekonomiskās monetārās savienības padziļināšana varētu notikt bez parlamenta līdzdalības. Līdz ar to esmu iesaistījis arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Mārtiņu Šulcu mūsu darbā. Viņš arī uh, sniedza savu viedokli idejas, ne visas es pieņēmu, ne visas varēju akceptēt, bet tādējādi mēs organizējam interinstitucionālās debates. Šī ir vēlme, ko bieži vien pauda arī jūsu uh, um, Eiropas parlaments un arī Otmars Karas, kurš izstrādāja ziņojumu šajā jomā. Tas nozīmē arī, ka Eiropas parlaments ir klātesošāks Eiropas Savienības nākotnes izstrādē. Un tā tas arī notiek. Jā, Eiropā ir ekon nepieciešama ekonomiskā pārvaldība. Es uh, to nesaku šodien pirmo reizi. Es jau to esmu atkārtojis vairākus gadus, kad biju vēl jauns uh, finanšu ministrs, strādāju kopā ar Nikolā Šmitu, kas arī ir šeit. Es uh, vadīju arī ekonomiskās uh, monetārās savienības konferenci, bija četri cilvēki, kas iestājās par ekonomisko pārvaldību redzēju Žakta Lārsmilers un Istots. bija citi. Un arī es biju viņu vidū un vienmēr iestājos par ekonomisko pārvaldību. Nu, kā redzat, esmu mūžīgs un šeit vienmēr joprojām strādāju. Ekonomiskā pārvaldība, kas ir jāiekļauj līgumā, jānosaka noteikumi. Un mūs toreiz nedzirdēja tie, kuri šodien prasa uh, lai tātad šī ekonomiskā pārvaldība tiktu īstenot. Bet nu tagad es, esiet laipni lūgti arī mūsu klubiņā. Mēs jau to piedāvājām 25 gadus atpakaļ. Šajā satverā padziļinātu padziļinot ekonomisko monetāro savienību, mēs piedāvājam noguldījumu garantiju sistēmu. Uzskatu, ka šī kopīgā sistēma ir nepieciešama. Un iespējams, nē, noteikti mēs arī to īstenosim kā zinām, apdrošināšanas sistēmu ir nepieciešama papildus garantiju sistēma Eiropas noguldītājiem. Un mēs to arī darīsim. Es iestājos par to, lai tiktu izveidot tāda kā Eiropas budžeta institūcija. Protams, būtu vēl jādiskutē par detaļām, jo pašlaik tas ir tāds sauklis, lozungs, kam vēl nav precīza satura. Eirozonā, kur būtu nepieciešams šis Eiropas, Eirozonas budžeta institūcija, kas balstītos uz stabilitātes un izaugsmas paktu. Es uzskatu, ka kādu dienu noteikti tas būs jāīsteno. Par nodokļu politiku, par nodokļu politikām, par absolūto uh, atšķirību, kas valda nodokļu politikās. Darīsim visu, lai informācijas apmaiņa tiešā nodokļu jomā arī tiktu pēc iespējas ātrāk pieņemta Eiropa padomē. Man ir tās, tā pati pārliecība, kāda man bija, kad man bija 17, 18 gadi, un daži uzskata, ka esmu atteicies no šīs pārliecības. Tomēr man ir pārliecība par to, ka a, peļņa ir jāpliek ar nodokli tajā valstī, kurš, kur šī peļņa tiek gūta, un komisija darīs visu, lai šis princips tiktu piemērots visur Eiropā. Tout comme nous devons agir, on... Tāpat Mums ir arī jāstrādā, lai varētu īstenot šo vienkāršo noteikumu, kas bieži vien norāda uz mūsu vājībām. Visur Eiropā ir jāpiemēro šis noteikums par vienu un to pašu darbu vienā teritorijā, ir jānosaka vienāds atalgojums. Tas ir vispārīgs noteikums, kas ir jāīsteno. Euh, Tālāk par uh, sociālajām lietām. Kopā ar Taisens kundzi mēs arī piedāvājam uh, Eiropas sociālo tiesību uh, slieksni. Eiropas Savienība tā nav tikai nauda, Eiropas Savienība tā nav tikai Grieķijas problēma, tā nav tikai Ukraina. Eiropas Savienība ir arī kopīgs sociālo vērtību uh, pamats, kas mums ir jāpieņem visiem kopā, un to mēs arī darīsim. Mr. President, now I, I have Priekšsēdētājs. Man tagad ir nopietna problēma, jo. Jā, jūs zinu, es zinu, ka jūs vēlaties mani pārtraukt, bet esmu runas vidū. Tad pavisam īsi un ātri vēlos piebilst, ka Manuprāt, Eiropas parlamentam ir jāpaliek par Eiroz, Eirozonas parlamentu. Neturpināsim šīs debatas. Oui. Je, fais, je, je suis en train de faire une... Jā, es tagad mēģinu saīsināt savu runu, godātie dāmas kungi deputāti. Jā, uzskatu, ka Eirozonas starptautiskā pārstāvniecība ir jāuzlabo, jo tas nav normāli, ka Bretnvuds institūcijās un jo īpaši starptautiskajā valūtas fondā Eiropa tiek pārstāvēta, nu, kā tāda vistu kūts, kur katra, katrs skrien uh, sev vēlmā virzienā. Eirogrupas priekšsēdētājiem tikai un vienīgi viņiem ir jāpārstāv Eirozona, ir nepieciešama starptautiskajā valūtas fondā viena vienota Eirozonas pārstāvniecība. Katras valsts rekomendācijas, kāds izstrādā Eiropas komisija, ir labāk jāievēro Eirozonas dalību valstīs. Manuprāt, esam jau šīs rekomendācijas samazinājuši, samazinājuši līdz trim. Mēs šo piedāvāsim arī padomai apsabrināšanai. Nav jēga pieprasīt no dalību valstīm īstenot 20 un vairāk reformas, tas ir muļķīgi. Līdz ar to esam vienojušies, ka katrai Eirozonas dalību valstī ir jāīsteno trīs reformas, bet lai tas arī tiktu darīts. Kā to piedāvā padome un komisija. Can... Gribu pateikt dažus vārdus par apvienoto karalisti, jo es uh, savas uh, kampaņas laikā runāju par taisnīgu, godīgu vienošanos ar Lielbritāniju. Un Komisijā ir izveidota īpaša darba grupa sarunām ar um, apvienoto karalisti un uh, britu pilsonis, uh, kurš ir Eiropietis, tā nav pretruna. Mm. Uh, four. And uh, Nigel, of course, will be his. Es domāju, ka Nāģels uh, Farāža kungs uh, noteikti atbalsta šādas grupas izveidošanu, un es domāju, ka jūs strādāsiet kopā arī ar tiem, kur viedoklis ir pretējs. Britu politikas veidotājiem ir pilnīga taisnība, kad viņi kritizē Eiropas Savienību par to, ka tā ir pārāk birokrātiska, par to, ka tajā ir pārāk daudz regulu. Uh, Un uh, mūsu mērķis ir uh, optimizēt uh, šo regulējumu, un kopā ar pirmo viceprezidentu Timermanu kungu mēs raugāmies, ko būtu iespējams izdarīt, lai Eiropas regulējums būtu labāks. Bet labāks regulējums nenozīmē destrukciju, tas nenozīmē to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atkāpties un atteikties no tā, kas ir eh, labi organizēts Eiropā. Mēs esam izveidojuši digitālo vienoto tirgu, mēs esam uzsākuši darbu pie Eiropas enerģētikas savienības veidošanas. Mēs eh, tuvojamies tam, lai pilnībā pabeigtu iekšējo tirgu. Iekšējais tirgus vēl nav pilnībā pabeigts, bet mēs realizējam iniciatīvu pēc iniciatīvas, lai veicinātu uzņēmēju darbību Eiropā. Tas viss sakrīt ar to, ko uh, patreiz uh, prasa Lielbritānijas politikas veidotāji, bet problēma ir tā, ka to nevar pieprasīt no šīs komisijas sasaukuma, no šī komisijas sastāva, jo mēs to jau daram, un es vēlos, lai mūsu britu draugi atbalstītu komisijas iniciatīvu šajā jomā. Un tieši tas pats attiecas uz nolīgumiem ar eh, pasaules eh, vadošajām eh, valstīm, un šeit es runāju arī par transatlantijas tirdzniecības partnerības nolīguma parakstīšanu, vai saīsnāti, kā to sauc par TTIP līgumu. But I'm not in favor of giving up bet es neesmu gatavs atteikties no Eiropas standartiem, no Eiropas principiem. darba ņēmēju brīvu pārvietošanos nedrīkst ierobežot. Tas attiecas uz mūsu britu draugiem un tas attiecas arī uz mūsu transatlantijas partneriem. Tie ir pamatprincipi un mēs neesam gatavi no tiem atteikties. Um, arī sarunās ar ASV un Es domāju, ka Cecīlija Malmstrome, būdama komisārs amatā, ir e, paveikusi izcilu darbu, un es esmu pret to, ka publiski tiek skandinātas un apspriestas lietas, kas ir saistītas ar mūsu sarunu pozīciju sarunās ar ASV, jo tas vājina mūsu pozīciju. Mēs nevaram to pieļaut. Tās ir sarunas starp ekonomikām, starp valstīm. Un es, protams, esmu par atklātumu, bet sarunām starp šādiem nozīmīgiem partneriem ir jānotiek nopietni, pienācīgi, tā kā tas ir pieņemts. Es gribētu vēl pateikt dažus vārdus par Ukrainu. Mēs noteikti atbalstām Ukrainas prezidenta demokrātiskos centienus. Uh, jo viņām ir drosme rīkoties, un Ukrainā tas nebūtu nav tik viegli. Un tie, kuri šaubās par mūsu uh, iesaistīšanos uh, Ukrainā, Ukrainas situācijā, es domāju, ka viņiem nav taisnība, jo tiekoties ar prezidentu Porošenko, uh, mēs esam identificējuši Ukrainas vajadzības un mēs esam gatavi atbalstīt Ukrainu un mēs esam gatavi piešķirt 3,31 miljārdu eiro finanšu palīdzības programmās Ukrainai un Eh, mēs, lai Ukrainas eh, eh, gāzes apgādes sistēma mm, būtu ilgtspējīga un nodrošināta un lai ziemā gāze būtu. Un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai Eiropas, savie, lai Eiropas padome Eiropas Savienības padomu pieņemtu lēmumu par bezvīzu režīma piešķiršanu Ukrainas pilsoņiem. As uh, Guy uh, Verhofstadt was saying, months ago. Kā Verhofstadt kungs pirms uh, vairākiem mēnešiem šajā parlamentā teica, Maidāns ir ne tikai par demokrātiju, par ceļu uz Eiropu, bet par to, ka Ukrainā dzīvojošie cilvēki skaidri saprot, ka viņi nevēlas korumpētu valsti Ukrainas demokrāti vēlas, lai Ukraina būtu valsts bez korupcijas. Un arī mēs šajos centienos esam gatavi viņus atbalstīt. Es ļoti rūpīgi sekoju notikumu attīstībai mūsu austrumu kaimiņu valstīs un Balkānos. Eiropas Savienības dalību valstu robežas ir neskaramas, un es gribu, lai Maskava to saprastu. Man šķiet, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāapzinās, ka mēs esam gatavi izrādīt solidaritāti. Un šeit Pat es domāju Baltijas valsts, nevis Balkānus. Nē, es nejaucu Balkānus un Baltiju. Nē, Baltijas valsts un Polija ir svarīgas Eiropas Savienības dalībvalsts, un es gribu, lai tās būtu pārliecinātas, ka mēs nepieļausim to, ka viņu robežas un drošība tiek apdraudētas. Mēs esam gatavi darīt visu, lai viņus aizsargātu. i do not know if you were uh, mentioning the luxembourgish army when you were saying army. the luxembourgish army. jā, un šeit gribētu piebilst, ka Luksemburgai ir izcila armija. Mums ir 771 karavīrs, ieskaitot aizsardzības ministru. Luksemburgas armija varētu sniegt atbalstu, kaut arī pavisam nelielu way i like your interruptions but i like them because these Man patīk uh, labējā spārna deputātu izsaucieni un piezīmes, jo tādējādi jūs man atgādinat to, ko es esmu aizmirsis pateikt. Es tiešām uh, priecājos par to. Es nekad neaizmirsīšu to tikšanos, kas man bija ar Nigelu Farāžu un viņa politisko grupu pirms manas ievēlēšanas. Un e, tā bija ļoti atklāta un humora pilna, un šķiet, ka šī humora izjūta ir vienīgā īpašība, kas mums ar Farāžu kungu ir kopīga. Ja Eiropas parlamenta prezidents man atļautu izdalīt tekstu par uh, klimata pārmaiņām, jo tas ir ļoti svarīgs. Es esmu jau runājis 70 eh, divas minūtes un 21 sekundi. Man tiešām ir arī vēl ko teikt. Es nezinu, vai jūs esat noguruši jau, bet es redzu, ka tie, kuri sēž uh, parlamenta centrālajā daļā jūs jau esat pieguruši, bet labais spāns ir ļoti aktīvs un enerģijas pilns. Priekšsēdētāja kungs, eh, lūdzu. Parlamenta priekšsēdētājs vēršas pie 358. vietā sēdošo deputātu. Jums ir Merkels kundzes maska. E, jums jau varbūt viņa nepatīk, bet, nu, maska katrā ziņā ir tāda ļoti simpātiska. Šķiet, ka tas ir banāna kungs. Banāna kungs, nu, jūsu jociņš tā kā jau ir izsmelts. Lūdzu, ieņemiet savu vietu. Lūdzu, turpiniet. Okay, yeah. Okay, bye bye. <clears throat> Ja, Die, äh, auch das wird von europäischen Steuerzahlern finanziert. Bitte. To droši vien arī ir finansējuši Eiropas nodokļu maksātāji. Junker, kungs, lūdzu, turpiniet. The Eiropas parlaments, prezident kungs, ir vieta, kur var satikt ikvienu. Union in diversity. Eiropas Savienība savā daudzveidībā. I would like, Mr. President, uh... Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos teikt dažus vārdus par klimata pārmaiņu jautājumu. Pilns manas runas teksts tuvākajās stundās eh, tiks eh, padarīts pieejams atklātībā, bet jāsaka, ka mēs, kā Eiropas Savienība, esam izvirzījuši ļoti ambiciozus mērķus, tojoties eh, Parīzes konferencē, esam tiešām strādājuši, varbūt nepietiekami, bet daudz strādājuši pie tā, lai varētu cīnīties ar klimatu pārmaiņu mm, cēloņiem. Uh, un proti izvairītos no nākotnes bēgļu straumēm eh, klimata pārmaiņu dēļ, jo mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ja pirmie klimata pārmaiņu bēgļi sāktu parādīties Eiropā. Tāpēc mums ir jārīkojas šodien. Mēs nevaram zaudēt laiku, un tieši tādēļ es gribu, lai Eiropas Savienība un dalība valstis būtu gana uh, ambiciozas dodoties uz Parīzes konferenci. Bet es domāju, ka uh, Eiropas Savienībā nevajadzētu piekrist jebkuram uh, darījumam. Mums ir uh, jāizvirza mērķis izvēr, izvirzīt uh, un parakstīt uh, saistošu vienošanos tālredzīgu uh, un ambiciozu. Mums ir arī eh, jāvērš pret tiem, kas nepiekrīt eh, mūsu viedoklim. Mums ir jākalpo par piemēru citiem. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs. Lūk, dāmas un kungi, godētais priekšstādātāja kungs. Esmu gan jūs iepazīstinājis ar uh, Eiropas Savienības stāvokli uh, detalizēti, taču vēlējos sniegt galveno. Jā, mana runa bija diezgan gara, pat ja es mēģināju to ievērojami saīsināt, taču es, ne, es uzskatu, ka Eiropas Savienība nav labā stāvoklī. Un es domāju, ka Es nevaru tikai un vienīgi kritizēt Eiropas Savienību, nē. Pēdējā gada laikā esam īstenojuši ievērojams reformas Eiropas Savienībā. Runājot par komisiju, mēs esam ieņēmuši arī migrācijas darba kārtību, un es nevaru pieņemt to, ka mums saka, ka migrācijas jomā Eiropas komisija nav darījusi neko šorīt pat. Uh, dzirdēju Vācijas televīzijā eh, Bavārijas ministrus, kur tika kritizēts eh, Eiropas komisijas bezdarbība. Jā, es biju brīdienās, jūs nebijāt brīdienās. Un pareiz darījāt. Taču tās desmit dienas, kad biju brīvdienās, es strādāju gan pie migrācijas, gan Grieķijas jautājumiem. Komisija nākus arī maijā klajā ar priekšlikumiem. Nē, mēs neatklājam problēmu, kādu mēs jau agrāk ir citi, kuri tikai tagad atklāja problēmas un drāmas, kas ir aktuāls Eiropas Savienībā. Mēs to ļoti labi zinām. Mēs esam pieņēmuši vairākas tiesību aktus, lai uzlabotu iekšējo tirgu enerģijas jomā, kapitāla tirgus jomā, kopā ar uh, saviem kolēģiem uh, komisijā, kuriem pateicos no sirds par ļoti labu saskanību un kopīgu darbu. Tas nemaz nav tik vienkārši. Jūs zināt, uh, it sevišķi tie, kas ir bijuši premjerministri, kā sadarbība ir visai sarežģīta Un man līdz ar to ļoti, lepn, eh, ļoti eh, liels lepnums un prieks par komisiju, kādu es vadu, jo mūsu mandāta pirmajos mēnešos mēs eh, saņemam ārkārtīgi daudz likumdošanas projektu, strādājām pie tiem, mēs arī sagatavojām priekšlikumus, un mēs turpināsim strādāt pie mūsu noteiktajām desmit prioritātēm kas ir mūsu e- Eiropas komisijas darba programmā. Nē, mēs nedzīvojam perfektā pasaulē. Situācija nav tik laba. Un pasauli būtu labāk, ja mēs būtu labāki. Tieši pie šī aspekta mums būtu varbūt arī visvairāk jāstrādā. Es zinu, kādas ir Eiropas vājības, bet es arī zinu, kādas būs šīs vājības, kāds būs, būtu problēmas, ja nebūtu Eiropas. Nenolaidīsim rokas. Turpināsim. Vielen Dank, <clears throat> Herr Juncker. Paldies, Junker kungs. Cienējamās dāmas un kungi. Junker kungs, personiski jums es gribētu sacīt, mēs visi zinām, ka pagājušajā svaidienā ir aizgājis mūžībā jūsu māte, un e, jūsu tēvs ļoti smagā stāvoklī atrodas e, slimnīcā. Un tas, ka jūs esat e, spējis apslāpēt savas sāpes, mēs šajā grūtajā, smagajā personiskajā situācijā izsakām jums virs dziļāko līdzjūtību sakarā ar jūsu mātes aiziešanu mūžībā. Das Wort für die EVP Fraktion hat jetzt der Vorsitzende. Tālāk došu uh, vārdu Vēberkungam, EVP uh, grupas vārdā. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Es uh, pievienojos līdzjūtības uh, vārdiem no mūsu priekšsēdētāja puses. Nu, šodien runa Jūsu runā izskanēja skaidri priekšlikumi par tālāko virzību, bet eh, runa, protams, bija arī politiska. Eh, nesen pirms kā viesis eh, piedalījās Itālijas ārlietu ministrs un stāstīja kādu stāstu par kādu ģimeni, kur viņš ir runājis ar kādu ģimeni, kur Viņa ir eh, zaudējusi šī sieviete piecus bērnus, ar vienu izdzīvojušu bērnu ieradusies Itālijā. Un tas ir tas. Un tad, kad mēs sākam runāt par cipariem, par skaitļiem, atcerieties, ka aiz katra šī cil, uh, cipara stāv cilvēks. Un mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kas klauvē pie mūsu durvīm. Un jāgarantē uh, viņiem cilvēkcienīga uzņemšana. Un, ja mēs runājam par nabadzīgām valstīm, ja mēs runājam par Libānu un Sīriju, mums kā bagātam kontinentam ir jāuzņemas sava atbildība. Mēs nevaram aizmirst, ka, piemēram, Slovākijas premjers ir paziņojis, ka viņš neuzņems musulmāņus, bet tikai kristiešus. Nu, mēs esam kristīgi demokrāti demokrātiska frakcija, bet mums ir jālepojas nevis par to, ka mēs esam nodrošinājuši kristiešu tiesības, bet ka mēs esam uh, nodrošinājuši cilvēktiesības visiem. Un pēdējās uh, dienās mēs eh, lasām laikrakstos, ka Franko Frantīnī, kas ir atbildīgs par iekšlietām, eh, ir nācis klajā ar eh, izteikumiem. kas nav eh, pieņemami jo galu galā ne jau Brisele ir tā, kas ir izgāzusies, bet gan atsevišķas dalībvalsts. Bet skatīsimies patiesībai acīs. Mums ir jāparēdz likumīgi ceļi, kā cilvēki var ierasties Eiropā. Un ir jāskatās, kas notiek trešajās valstīs, iedzīvot Potāji raugās uz mums un skatās, lai mēs ievērotu patvērumu meklēšanas likumu uh, došanu. Un es gribētu teikt, ka mūsu kontinenta ekonomiskā situācija arī ir otrs svarīgākais jautājums. Mums vajag darba vietas, darba vietas mūsu jaunajiem cilvēkiem. Protams, ka mēs vienmēr esam strādājuši pie izaugsmas, mums vajadzīga brīva tirzniecība, un mēs jau te nemaz nerunājam par to, ka vajadzētu atteikties no brīvās tirzniecības. Eiropai vienmēr ir palīdzējusi uh, brīva tirzniecība. Tālāk uh, komisijas mobilitātes pakotne. At bildes uh, reakcija uz grūtībām, kādās ir nonākuši mūsu lauksaimnieki. Uh, Tātad šeit ir jāizkārto visi akcenti, akcenti pareizi. Un, kas attiec uz Itāliju, arī to nedrīkst aizmirst. Un, ja mēs skatāmies uz Īliju, Spāniju un Portugāli, kas ir panākušas izaugsmu un veikušas reformas, un kad mēs skatāmies uz Grieķiju, mums ir bijušas ļoti smagas sarunas par Grieķijas nākotni ar premjeru Ciprasu. Cipras Bet eh, ir pilnīgi skaidrs, eh, ka eh, šai valstī nav nākotnes bez būtiskām izmaiņām. Un Cipras parādīja, ka kreisā ideoloģija šajā kontinentā ir lemta neveiksmei. Runājot par Ukrainas jautājumu, mēs neesam aizmirsuši par šo uh, konfliktu. Uh, Arī vīzu jautājums ir skaidrs. Mums ir uh, nepieciešams uh, izlēmt, kā aizsargāt investors, kas ir ar mieru investēt. Uh, un runājot uh, par signāliem no apvienotās karalistes, mēs domājam, ka Eiropa var rīkoties uh, veiksmīgāk Un uh, Žans Klods Junkers un viņa komisija ir politiska komisija, kā viņš to atzīmē. Tā koncentrējas uz svarīgiem jautājumiem un ir svarīgi, lai mēs panāktu izvirsītos mērķus un radītu jaunas darba vietas un Tas ir darbs, kas ir jāveic Eiropas uh, līmenī un vēl jums panāksmi, uh, eh, panākums realizēt jūsu ambiciozo programmu un mēs jūs atbalstīsim. Paldies! Paldies, Vēberkungs, sociāldemokrāta frakcijas vārdā uh, eh, Pitēlas kungs. Grazie, Paldies, priekšsēdētā kungs. Es redzu, ka šeit uh, nav uh, klāt Eiropadomas priekšsēdētājs. Nu, tā retoriski runājot, viņa sēdeklis šeit ir tukšs. Un iemesli, kādēļ Eiropa reaģēja tik novēloti, atbildes nav. Taču tas ir jāatrisina. Jūs, Junkera kungs, esat šeit ar sāpi, sirdī, kā brīdi atpakaļ to atgādināja priekšsēdētājs Šulcs ar savu klātbūtni, ar savu runu. Jūs paudāt savu mīlestību Eiropas Savienības institūcijām un paldies jums par to. Es pateicos jums par jūsu iedvesmojošo runu. Es arī runāšu atklāti. Migrācijas jautājums, kā jūs norādījāt, Eiropai ir jārīkojas kā Eiropai. Ir no jauna jāatklāj Eiropas projekts, kas ir balstīts uz solidaritāti, bēgļi, kas bēg no kara. Viņi ir jāuzņem. Un tie, kuri saka, ka Eiropa nepastāv kā solidaritāte un vienotums, nē, ejiet ielās un uh, jūs e, konkrēti varēsiet sajust līdzpilsoņu solidaritāti, jo bieži vien mēs runājam par atšķirību, distanci, kāda ir starp uh, līdzpilsoņiem, taču Eiropa tagad var mazināt šo distanci, šo attālumu, ja mēs būsim solidāri, nebūsim kautrīgi par imigrāciju. Eiropas komisija ļoti labi strādā pie šī jautājuma, ir ļoti labs obligātais uh, kvotu mehānismus. Ļoti labi, jāiet tālāk par Dublinas regulu. Mūsu politiskā grupa ir uh, ar jums šajā cīņā. Ir arī vēl cits, teicam, jautājums, sociāli jautājumi. Šajā kontinentā mēs esam redzējuši tādu lēnu secesiju, tā šī milzīgā atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Jūs runājāt par sociālo uh, trīskāršo A. Mēs prasām jums trīs lietas, lai noteikumi, kas ir spēkā, tiktu piemēroti, lai tiktu stiprināta kontrola attiecībā uz pārkāpumiem. Otrakārt ir jācīnās pret sociālo dempingu. Mēs vēlamies, lai visaptvaroši tiktu pārskatīta nosūtīto darbinieku tiesību akti. Ir jācīnās pret darba vietu nepastāvību Tā treškārt mēs vēlamies fiskālo taisnīgumu, kā jūs atgādinājāt. Nodokļi ir jāmaksā tur, kur tie iegūta pēļņa. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama kopīga ar nodokļiem apliekamā bāze. Ir nepieciešams arī ziņojums no katras valsts par nodokļu politikām. Ceturkārt, neaizmirsīsim to, kas noticis Grieķijā. Jūs to arī atgādinājāt. E- ekonomiskā monetārā savienība nedarbojas. Uh, ir jāizteno piecu priekšsēdētāju ziņojums pēc iespējas ātrāk, bet tas ir tikai ceļa sākums. Mēs nevaram izvairīties un neievērot identifikācijas, kādas ir arī Pervenš Berēs ziņojumā, ko apstiprināja Eiropas parlaments. Plenārsēdē mēs vēlamies, lai tiktu arī runāts par uh, fiskālo kapacitāti, pār valstu parādu. Varbūt tās vairs nav īpaši modīgi par to runāt, bet mēs uzskatām sociāldemokrāti, ka ir jārunā par uh, šiem um, Eirobon projektiem, eiro obligācijām. Projekti, kas atbalstīs Eiropas ekonomiku un sabiedrību. Ekonomika, kas ir jāpārdomā, tā ir jābūt uh, aprites ekonomikai, tā ir jābūt ilgspējīgai ekonomikai vēl jo vairāk tad ir svarīga konferences Parīzē un noslēgumā, kā to norādīja Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Šulc ievadvārdās. Uh, ievadvārdos karš ir pie uh, Eiropas robežām, daļai Ukraina, Sīrijā, Lībijā. Visapkārt Eiropai ir karš. Salīdzinot ar to, kas ir noticis gadu atpakaļ, pateicoties uh, Mogherīnī kundzei, Eiropa ir spērusi ļoti nozīmīgs izšķirīgus soļus. Mēs esam klātesoši mūs atzīst, un tagad ir jācīnās pret dziļajām saknēm, kas veido uh, Eh, šo kropļojumu pasaulē. Eiropai ir jāinvestē solidaritātē sadarbībā starp tautām. Mums ir jāpalīdz Āfrikai, ir ilgtermiņa darba kārtība. Gūdētais priekšsēdē, kungs, jūs ļoti labi zināt, labāk ne par mani, ka mums nebūs otrā iespēja. Ja mēs nereaģēsim, pazināt, krīzi situācija būs uh, nenovēršama. Eiropai jābūt atkal centrā, jācīnās pret tirgus uh, diktā. Un noslēgumā mums ir jābūt tiem, kuri ir vienīgie, kas varēs mainīt attīstības tendences. Paldies! Paldies Pitels kungām, EKR grupas vārdā dodu vārdu Kamalkungam, lūdzu. Junker kungs, pirms es sāku savu uzrunu, gribētu pievienoties Šulca kunga izteiktajai uzslavai par to, ka jūs liekat pienākumu pirmajā vietā, un es domāju, mums ir jāizrāda absolūta cieņa jūsu drosmei un uzņēmībai. Bet Gadu pēc gada mēs eh, šajā parlamentā dzirdam retoriku, jā, bet tāda ir parlamentu būtība - apspriest. Mēs runājām eh, daudz par idealistiskām lietām, un daži saka, ka vienīgā atbilde ir vairāk Eiropas, citi savukārt saka, ka Eiropas Savienība ir tā, kas radījis lielāko daļu mūsu problēmu. Un šīs debates atkārtojās arī šodien. Un tieši tādēļ mēs nekad neko neesam panākuši. Tādēļ Eiropas Savienība piedzīvo krīzi pēc krīzes. Es zinu, ka daudz no mums dažā, no dažādām politiskām grupām esam nonākuši šajā politikā tādēļ, ka mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem, bet šajā parlamentā mēs paralizējam mūsu debatas ar dogmātismu un ideoloģiju. Dogmātisms ir um, kā smilšu pīlis, kas uh, izjūg, kas sabrūk. Un Mēs, piemēram, redzam arī seriālismu, kad kāds no deputātiem uzvilcis Angelas Merkeles masku, šeit staigā apkārt. Mums ir nepieciešams realisms. Migrantu un bēgļu krīze ir viens piemērs, kur mēs varam savu realismu parādīt. Daudzi cilvēki šajā parlamentā apzināti tiecas jaukt ekonomiskos bēgļus ar bē, pa, bēgļiem. Un viena saka, ka visus iekšā, cita saka, visus ārā. Bet mums ir jāatceras, ka cilvēki, kuri bēg, glābjot savas dzīvības. Tā ir gadsimtiem ilga parādība, bet tie, kuri nebēg eh, no vajāšanas eh, vai bada, ir jāsaprot, ka tas ir cilvēka dabā meklēt labāku dzīvi. Tajā pat laikā šādā gadījumā mums ir jāpiemēro atbilstošie noteikumi un standarti. Patreiz vajadzētu izmantot šo legālo migrācijas sistēmu, bet tāpat laikams ir jābūt godīgiem attiecībā pret mūsu vēlētājiem. Konflikti Lībijā, Eritrejā, Ukrainā, karš Sīrijā, tas nebeigsies tik ātri, un tie, kur saka, ka ir vieg iespējami viegli risinājumi, tikai mūs maldina. Eiropas Savienībā tā vietā, lai meklētu kopīgus risinājumus, mēs redzam atsevišķas dalībvalsts un institūcijas, kuras cenšas vainot citu, kuri cenšas atrast vainīgo, nevis meklē risinājumu. Dažas valsts vienbalsīgi autoritatīvi cenšas pārrakstīt normas, citi savukārt apzināti tās neievēro. Bet es domāju, Eiropas Savienībā, neatkarīgi no mūsu ideoloģiskiem uzskatiem, ir jāsadarbojas un jāatrod risinājumi. Sēdīsimies reiz pie galda. Es nedomāju tikai Eiropas Savienības dalībvalsts. Šī ir starptautiska krīze, kam ir nepieciešama starptautiska atbilde. Bēgļi no Sīrijas. 90% no viņiem atrodas bēgļu nometnēs Jordānijā, Turcijā un Libānā. Bet ir dažs dalībvalsts, kurš saka, ka viņi neuzņems nevienu bēgli. Tad paskatīsimies, ko mēs varam darīt. Un sapratīsim to, ka ja mēs uh, piespiedīsim valsts kaut ko darīt, tad mēs riskējām ar to, ka tikai tiks vairāk rādīts ar pirkstiem uz citiem, un krīze tiks padziļināta dažādas valstis var atšķirīgā veidā palīdzēt bēgļiem, un apzināsimies to, jā, dažas uh, valstis ir gatavas uzņemt migrantus uzreiz, tā ir viņa izvēle, bet citas teiks, ka viņa vēlas palīdzēt tikai uh, tiem, kas ir vismazāk aizsargāti bēgļu nometnēs Sīrijā. Nu, tad lai tā būtu. Mēs redzam, ka miljoniem cilvēku uh, tiek uh, izmitināti citur pārvietoti. Dažas valsts, ieskaitot arī manējo, fokusē savu uzmanību uz bēgļu nometnēm eh, šajās valstīs, atvēlot vairāk nekā miljārdu eiro palīdzībai Sīrijas bēgļu nometnēm un palīdzot simtiem tūkstošu Āfrikas bēgļu. Eh, mēs eh, esam gatavi atvēlēt 0,7% no mūsu nacionālā kopienākuma, lai uzlabotu situācijas bēgļu nometnēs šajās valstīs, kur visvairāk tās ir karjeras kartes. Mums vajadzētu domāt par to, lai mazaizsargātajiem bēgļiem nebūtu jānonāk cilvēku kontrabandistu ķetnās. Tāpat ir jāpastieprina izlūkdienas darbība, uh, lai mēs spētu monitorēt bēgļu plūsmu, un mums ir jāparedz arī ātras atgriešanas process, uh, kuri nav tiesīgi saņemt uh, patvērumu vai um, bēgļu status. Bet mums problēma ir jārisina kopā. Prezidenta Junker, pēdējā gadā mēs esam redzējuši bezprecedenta situāciju uh, ka tiek likti atsevišķi plāksteri uz dziļām brūcēm. Nē, mums ir jārisina šī situācija, mums brūces ir jādziedē, nevis vienkārši jāizlīmē ar plāksteriem. Tad apsēdīsimies visi kopā un kopā strādāsim. Eiropā nav nepieciešams tērauda ēnkurs, tā ir nepieciešama tērauda griba. Paldies! Paldies, Kamal kungs. Un tagad Verhofstad kungam vārds. Es jau personiski izteicu līdzjūtību uh, Junker kungam savas un mūsu grupas vārdā sakarā ar viņu mācu nāvi. Uh, Varbūt mēs nākamgad varam nedaudz savādāk organizēt eh, debates un uzaicināt eh, valstu eh, un valdību vadītājus uz šīm debatēm. Vietas šajā zāles pusē ir pietiekami daudz, jo galvenu, jo es domāju, ka Junker kungam padomē netiek dots 90 minūtes, lai uzstātos un tas eh, dotu iespēju arī Tuska kungam šeit būs. Mēs visi esam vienojušies par to, ka mums tagad ir pastāvīgais Eiropas padomas priekšsēdētājs, un viņam šeit būtu jāatrodas. Jā, jā, es zinu, viņš ir tujos austrumos, bet viņam tur nevajadzēja būt, bet braukāt pa dalībvalstu galvaspilsētām un uh, pastāvēt uz vienotas patvērumu meklēšanas eh, politikas eh, ievērošanu. Bet man liekas, ka mums trūkst eh, vienotības starp dalībvalstīm un politiskās gribas, Kamalkungs, jo to, ko jūs aizstāvat, tas ir uh, princips, nu, es izvēlēšos uh, savus bēgļus, uh, jo vienā valstī mēs to daram tā, un Vācijā šitā, un savukārt Ungārijā vēl savādāk. Uh, Nu, tā nav jārisina šādas problēmas. Bēgļu krīze ir kolektīva Eiropas Savienības atbildīga. atbildība, un tieši tas ir eh, likts uz spēles. Un kas mums būtu jādara? Mums jābeidz reaģēt, jo dalībvalstis nerīkojas, bet reaģē. Piemēram, aprīlī bija traģēdija uh, eh, Vīdus jūrā. Mēs uh, grib palielinājām Frontex pilnvars un finansējumu, problēma atrisināt, nu nebija tā atrisināta. Pēc 15, eh, pirms 15 dienām eh, bēgļi nobloķēja uh, iebraukšanu tunelī, uh, ko mēs izdarījām, piešķirām vairāk līdzekļus, uh, palīdzības pakām tā tālāk. Tālāk Ungārija, ko mēs darām? Redzam, ka tur pret cilvēkiem izturs bez cieņas. Nu, saka, mēs secējam labi, nu atvērsim drusku dzelzceļu, lai tie cilvēki varētu kaut kur pazust, lai viņi aizbraukt uz Austriju un kaut kur tālāk. Nu, šāda attieksme ir Eiropas necienīga, jo tā uh, atbilstoši pret bēgļiem neizturas. Mums ir jāatzīst, ka dažas valstis uzņems atbildību, piemēram, Vācija. Viņi piecās dienās ir uzņēmuši 20 tūkstošus bēgļu un paziņojuši, ka tās to darīs vēl uh, tuvākos uh, vairākus gadus. Pat citas dalība valstis norobežas saka, nē, mēs neko nedarīsim. Bet uh, parastie cilvēki, e, tūkstošiem vienkāršo Eiropas pilsoņu ir izrādījuši vairāk atbildības un solidaritātes nekā Eiropas e, valstu valdības. No nu, šī piezīme neatiec uz jums, Junker kungs, bet uz padomi, jo problēma ir padomē. Nu, Nevar teikt, ka tā ir Eiropas krīze vien. Tā ir Eiropas trūkuma krīze. Dublina nav vienkārši Eiropa, tā ir Eiropas negācija. Eh, jo saskanā ar Dublinas sistēmu iznāk, ka, nu, eh, iebrauc Grieķijā, tā ir Grieķu problēma, iebrauc Itālijā, Itāļu problēma, un tāpēc ir ļoti svarīgi dalīties šajās atbildībā un padomē, un nevis pēc mēnešiem, bet pēc pāris dienām ir šie uh, svarīgākie priekšlikumi jāpieņem. Jā, protams, ir vajadzīga likumīga uh, migrācijas sistēma. Tā attiecas uz ekonomiskiem migrantiem, bet uh, atrisināt arī šo sistēmu. Uh, ir vajadzīga likumīga migrācijas sistēma, nevis, eh, nu, lai mums būtu zilās kartes sistēmas, kas līdzīga Amerikas zaļās kartes sistēmai, bet mums nav viena zilā karte, bet 27 eh, dažādas. Un uh, pirms pāris brīžiem jūs sacījām, ka, 20, ka 16. gadā jūs nāksiet klajā ar uh, likumdošanas priekšlikumu pakotni par uh, likumīgo migrāciju. Bet, cienījamie kolēģi, man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka mēs nevaram novērsties no krīzes mūsu kaimiņos. Mēs vienmēr par to maksāsim. Nu, nedomāsim, ka Ziemeļāfrikā var būt konflikti, vidus, a, a, tad Mēs nevaram domāt, ka tuvo austrumu konflikti ir ārpus Eiropas. Mēs par to beig beigās tāpat dabūsim maksāsim. Un nevar teikt, ka uh, Sīrijas karš nav mūsu problēmas. Ļoti bieži mēs esam, teiksim, nepalīdzēsim demokrātiskajiem spēkiem. Radījām divas lietas - islāma valsti un uh, milzīgu bēgļu krīzi šādā veidā. Es domāju, mums ir jārīkojas. Uh, Ja šīs debatas secinājums ir tikai atkārtot un atkārtot vienu un to pašu, no tā nebūs jēgas. Es domāju, ka ir vajadzīga jauna iniciatīva un uh, NATO, izmantojot ANO spēkus, jāpārtauc asins izliešana Sīrijā, uh, lai tā būtu atkal valsts, kurā bēgļi varētos atgriezties. Un tādēļ mans lūgums Mogarīnī kundzei mm, un Eiropas padomēji ir vērsties pie ANO, lai tā nāktu, klai, drošības padomu nāktu klajā ar šādu iniciatīvu, jo tikai tā var atrisināt šo te krīzi. Paldies, Vehoštad kungs, un tālāk eh, goja frakcijas vārdā Cimers kundzē vārds. Priekšsēdētāja kungs, Junker kungs. Manas frakcijas vārdā arī visdziļākie uh, līdzjūtības uh, vēlējumi jums. Uh, un arī atbalsts un es, no mūsu puses, un ar to es neesmu viens šeit uh, parlamentā. Runājot par jūsu runu un par uh, situāciju Eiropas Savienībā un par to, kā turpināt virzīties uz priekšu. Nu, migrācijas problemātikas sakarā es gribētu pieminēt divas lietas. Ir uh, zināms, ehrlich sind müssen wir ja eingestehen dass diese ka pirmā Eiropas migrante e, bija Eiropa, kur arī deva Eiropas kontinentam vārdu. Un tāpēc tā ir ilūzija domāt, ka e, eh, mēgļu problēma atrisināsies kaut kur īsā laikā. Jā, šajā gadsimtā mēs esam sastapušies ar vislielāko problēmu, ar kuru mums ir jātiek eh, galā, un tas ir tikpat svarīgi kā cīņa ar eh, klimatu pārmaiņām, un tā ir globāla problēma. Un tāpēc es eh, vēlētos sniegt šādu vēstījumu par to, ka eh, tās dalībvalstis, kas eh, pauž eh, solidaritātes trūkumu vai pat fašistiskus uzskatus, tiem nebūtu vietas Eiropā, kur mums ir jāaizstāv vienam otra intereses. Un nav jāraugās uz visu no nacionalistiskām uh, pozīcijām. Runājot uh, par uh, spermajiem soļiem. Daži uzsaka, ka tie ir pietiekami, citi uzsaka, ka nē, bet es arī uzskatu, ka mums ir jāparedz legālas iespējas ieceļot Eiropas, Eiropas Savienībā. Tam ir jānotiek solidārā ceļā un jāatcerās, ka mēs šeit runājam par atsevišķām ģimenēm, par katru eh, ģimeni, par ģimeni atkal apvienošanās tiesībām, tāpēc eh, kvotu ievērošana eh, varbūt nav pats piemērotākais risinājums. Mm. Taču mums ir steidzami jārīkojas. Mums ir jāatrisina uh, pro, problēmas, piemēram, Grieķijā. Bet Grieķijas jautājums no ekonomiskā viedokļa arī ārkārtīgi svarīgs. Ja mēs pastamies, kas notiek tagad uz salām, Kosas salā un citās salās, mums ir jānodrošina, lai valsts vispār spēja funkcionēt un uh, uzņemties atbildību par uh, bēgļiem. ir jāpārvar uh, tabū Ungārijā. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas eh, finanšu ministri savā ziņā ir pārņēmuši uh, varu Eiropā. Un uh, pa, parlaments it kā sēž skatītāju uh, pozīcijās. Uh, Tādu stāvokli un situāciju ir jāizbeidz jo mēs nevēlamies, lai valstu vadītāji savus nacionalistiskās un maziskās intereses varētu realizēt. Priekšsēdētājs aicina runātāju pabeigt. Priekšsēdētājs vēlreiz aicina runātāju pārtraukt. Bet eh, es galu galā nepārtraucu nevienu runātāju. Ir svarīgi, lai tiktu ievērotas prioritātes. Te nav runa par eh, sociāliem jautājumiem. Tā ir mūsu problēma. Tas ir jāpārtrauc, jo tas ir mūsu kopējais uzņēmums, lai me, uzdevums, lai mēs varētu strādāt kopā. Cimers kundze, es domāju, ka tas ir neapieņemams. Es eh, jau tā biju ļoti augstsirdīgs ar uzstāšanās, eh, uzstāšanās laiku un nevar eh, aizbildināties ar to, kā Junkera kungam tik piešķirts vairāk laika, lai uzstātos. Bet tagad Lamberts kundzei vārds no zaļo frakcijas. Paldies, priekšsēdētāji. Junkerkungs, jums var piekrist. Ļoti sarežģītos apstākļos eh, apstākļos, kādos arī jūs šodien uzstājaties, esmu ar jums un es piekrītu arī jūsu sacītiem par Eiropas Savienību. Ko te kolēģi? Eiropas Savienība balstās uz eh, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma principu, kā arī uh, Eiropas Savienība ir balstīta uz cilvēku tiesībām un minoritāšu tiesībām. Mūsu sabiedrība ir pluralistiska, mēs neciešam diskriminācijas un solidāri vienlīdzību nodrošinam, nodrošinam starp sievietēm vīriešiem. Par šo arī mēs runājam šodien. Bet par kādu Eiropas Savienību mēs runājam? Jā, vienīgā izaugsme, kas ir notikusi Eiropas Savienībā, ir uh, nevienlīdzības pieaugums un bezdarba pieaugums, uh, fiskālās netaisnības pieaugums. Valstu valdību vadītāji runā tikai par šķēršļiem un barjerām. Par kādu Eiropas Savienību mēs runājam tad? ja Eiropa padomē notiek tikai nacionālo e egoismu demonstrēšana un neviens neuzņems atbildību. Gudatie kolēģi, Lisabonas līgums, kāds tika citāts pirms, brīdi, pirms brīža, runā par eh, aizvien solidārāk ciešāku Eiropas Savienību. Un es redzu, ka šī solidaritāte pieaug. Un, no, eh, Otrā pāntā minētā Eiropas Savienība ir dzīva, jo ir daudz cilvēki, kuri uzņemas atbildību, lai, at, lai reaģētu uz uh, vīdes un sociāli steidzamiem jautājumiem. Šeit runāja par līdzpilsoņiem, kas ikdienu uh, dzīvo atbilstīgi vienlīdzības un uh, uh klimata un vides eh, ievērošanas eh, ideāliem. Es runāju šeit par lauksaimniekiem, kuri vēlas dzīvot harmonijā ar apsardājumu zemi. Es runāju šeit par pētniekiem, kas meklē ilgspējīgus risinājumus mūsdienu problēmām. Es runāju par uzņēmējiem kuri arī vēlas būt inovatīvi un īstenot risinājumus. Domāju par banķieriem, kuri rāda pakalpojumu sabiedrībām. Un es arī domāju šeit par investoriem, kas atgriež muguru fosilajiem um, avotiem. Runāju arī par māksliniekiem, kuri izceļ skaistāko, kas ir mūsos. Domāju par visiem tiem, kuri pretojas īstermiņa pēļņas. Um, interesēm. Un kā jūs to norādījāt, Junkerkungs, šajā uh, steidzamajā sarežģītajā situācijā, vai var būt uh, kas skaistāks par to, kā pilsoņi atsevišķās dalību valstīs uzņem uh, priecīgi bēgļus, kas bēg no nāvis un kāra. Mēs nevaram uh, noslēgties sevī. Eiropa pret pasauli. Uh, Tas tikai nozīmēs šķelšanos. Eiropas Savienība tā ir atvērtība. Un ļoti daudzi, kas uztur šos ideālus, ar jums, Junkerkungs, ar jums, gotātie kolēģi, mums ir jāizveido saliedētība un jāatjaunina cerība. Ja Eiropa zaudē, tad tiks zaudēta arī pati Eiropa, ņemot vērā migrācijas un bēgļu drāmu. Uh, gadu atpakaļ. Atcerieties, um, pāvests teica, ka Eiropā ir divas atbildības uh, - reaģēt, lai mazinātu konfliktus un uzņemt bēgļus. Junker kungs, jūs uh, jau par šo runājāt, jūs negaidījāt, par to runājāt jau pavasarī. Jūsu priekšlikumi norāda, kādā virzienā mums ir jāiet. Jā, ir mehā, nepieciešams mehānisms, lai jo, e, izmitinātu bēgļus Eiropā, ir nepieciešami arī uh, legālie ceļi, kā, bē, kā migranti var ierasties Eiropā, lai varētu tādēļ arī cīnīties pret kontrabandu. Un noslēgumā nepieciešami arī konkrēti pasākumi, lai risinātu šos teidzamības jautājumus. Man ir konkrēts priekšlikums. Šis Eiropas parlaments, kur tiekamies mēs šodien, mēs strādājam mazāk nekā 50 gadus. Uh, 50 dienas gadā. Pārējo laiku 300 dienas šī ēka ir tukša. Mēs piedāvājam, lai šajā ēkā uz laiku mēs uzņemtu migrantus un bēgļus, lai plenārsēdes notiktu Briselē šajā laikā. Lūk. Voilà, Lūk, gotātie kolēģi, konkrēts pasākums, kas ļaus arī mūsu Eiropas parlamentam um, ne tikai runāt, bet konkrēti arī rīkoties, lai mēs varētu norādīt, ka mēs iestājāmies par solidaritāti un uh, cilvēku cieņu. E Paldies tālāk brīvības un tiešās demokrātijas Eiropas grupas vārdā Farāģis kungs. Paldies! Junker kungs, jūs nepareiz man sapratāt. Uh, Es eh, jau brīdināju, ka uh, eh, kopējās patvērumu politikas principi ir pārāk plaši. Tas ir, ka jebkurš, kurš spēr kāju uz Eiropas zemes, uh, ir tiesīgs šeit palikt. Un uh, Vācija pagājušā nedēļā teica, ka var braukt ik viens. Un tādēļ es domāju, tagad ir dabūtu to valstu sārakstu, no kurām cilvēks var pieņemt, kurus nevar. Es domāju, ka visiem vienkārši ir tikai uh, jāpasaka, ka viņi nāk no Sīrijas un viss. Man šķiet, ka lielākā daļa no bēgļiem, un Slovāk premjerministrs bija pietiekami godīgs, lai to pateikt, ka lielākā daļa no šiem bēgļiem ir ekonomiskie migranti. Bez tam Kā jau es iepriekš brīdināju, mēs redzam pierādījums tam, ka ISIS izmanto šo bēgļu ceļu, lai džihādisti ienāktu Eiropā. Un es domāju, mēs esam jukuši, ja mēs esam gatavi uzņemties šādu risku sabiedrībai, ja mēs patiešām gribam palīdzēt patiesiem bēgļiem, ja mēs gribam aizsargāt mūsu sabiedrību un ja mēs gribam apturēt uh, kriminālos noziedzniekus, tad um, mēs apstādināsim šīs bēgļu laivas, kā to izdarīja Austrālijā. Es uh, dzirdēju jūsu komentārus par e, gaidāmo referendumu apvienotajā karalistē. Es ar prieku uh, gribētu redzēt jūs apvienotajā karalistē, uh, kur jūs izmantosiet simtiem tūkstošiem apvienotās karalistes nogam maksātāju naudu, lai pastāstītu mums, ko darīt. Bet es gribētu ierosināt, ka varbūt varētu atteikties no dažādām Eiropas saimnības regulām, uh, bet ja jūs nedosiet Kamerona kungam iet iespēju lemt pār to, ko un kā darīt uz mūsu robežām, mums neatliks nekas cits, kā aiziet no Eiropas Savienības. Paldies! E Paldies eh, tālāk nācija un brīvības Eiropas grupas eh, vārdā Filipo Kongs. Pavisam īsi kā mēs varam rezumēt stāvokli Eiropas Savienībā. Krīze, krīze, kas skar arī mūsu lauksaimniecību, diplomātiskā krīze. Eiropas Savienība ir uz ceļiem ANO priekšā, Ukrainā, Sīrijā, Lībijā. Šīs uh, Uh, valstis, kuras jūs esat iznīcinājuši, jo tagad mēs redzam, Eiropā uh, ieplūst islamisti un nelegālie migranti. Esmu ļoti satraukts, uh, ņemot vērā to, ko jūs sacījāt un ko jūs teicāt attiecībā uz valstīm. 160 tūkstoši nelegālie migranti, kas obligāti tagad būs jāizmetina jau ar nākamo nedēļu. Jūs mūs tagad uh, ap, um, draudāt ar finanšu sankcijām. Nē, Eh, tautas vairs to nevēlas. Tautas jau, kas cieši no nabadzības, bezdarba un uh, imigrācija. Nekādas spiediens netiek izdarīts bagātajām eh, Persijas līča valstīm. Tās nedara neko. Eiropas Savienības dalība valstis ir piespiestas tagad uzņemt visus uh, imigrantus. Lauksaimnieki saņēmuši tikai 500 uh, miljonus, tajā pat laikā 4 miljārdi tiek paredzēti uh, nelegāliem imigrantiem. Jūs uh, rīkoties pret tautu interesēm. Tā vietā, lai uh, rīkotos, jūs tikai atkārtojat Eiropa, Eiropa, Eiropa, it kā tas varētu uh, ko atrisināt. Jūsu runa ir izgāšanās. Eiropa uh, Savienība bieži vien uh, kritīs aizmirstībā. Tas sāksies ar Britiem, un tad, uh, kad katra tauta būs atguvusi savu neatkarību, tad arī runāsim par demokrātiju, mieru un drošību. Paldies! Das Wort hat jetzt die Fraktionsloser. Paldies, un tagad pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu grupas vārdā Morvais kundze. Paldies! Patrioti apvienojieties. Vispirms es vēlējos to uzrakstīt un tad arī pateikt. Ungārijas patrioti apvienojieties, jo es esmu ļoti satrauksies par uh, savu dzimtēni. Un tad es vēlējos uzrakstīt Eiropas patrioti apvienojieties, jo es zinu, ka daudzi patrioti Eiropā jūtas tāpat. Un visbeidzot, es sapratu, ka ka patrioti ir ne tikai uzņemošajās un tranzītu valstīs, caur kurām plūst migranti, bet ir patrioti arī izcēlesmes valstīs, Āfrikas valstīs, e, trūcīgās Āzijas valstīs. Mums visiem ir viens sapnis - dzīvot mūsu uh, pašu mājās, strādāt savā dzimtenē mierīgi saglabāt savas saknes, saglabāt savu kultūru un savas tradīcijas. Un tāpēc apvienot un sāksim domāt un strādāt kopā, lai realizētu šo kopējo sapni un, lai padar un padarītu pasauli par labāku vietu. Padoms vārdā došu vārdu ministram Šmitam. Priekšsēdētāj kungs, dāmas kungi deputāti godātājs Eiropas komisijas priekšsēdētāji. Padomas vārdā vispirms vēlos pateikties Junkera kungām par viņa runu, par stāvokli Eiropas Savienībā, par viņa ļoti skaidro analīzi par esošo situāciju, apzinoties, kādi ir lielāki izaicinājumi. Paldies par to, ka saucāt lietas īstajos vārdos. Paldies, jo īpaši arī par priekšlikumiem priekšlikumi, kas ir ļoti svarīgi. Iniciatīvas dažādās jomās. Jums ir taisnība, godētais priekšsētāja kungs. Tagad mēs nevaram runāt vairs uh, tā, kā to esam darījuši līdz šim. Tagad ir jārīkojas uh, drosmīgi un radoši. Mums ir jābūt inovatīviem, ir jāmobilizē šī kapacitāte Eiropas Savienībā. Mēs uh, Eiropieši esam spējīgi šādi rīkoties vēsturiskos brīžos, un, diemžēl, mēs dzīvojam ļoti vēsturisku brīdi, piemēram, kā tas bija arī laikā, kad grit Berlīns mūris un apvienojās Eiropas kontinents. Eiropai ir jārisina uh, milzu krīze, ir jāpauž uh, pats kā vēlmes, solidaritāte, kas ir uh, Eiropas identitātes neatņemama sastāvdaļa. Junker kungs arī izcēla um, īpaši migrācijas jautājumu, bēgļu jautājumu, jo pašlaik mēs dzīvojam Eiropas Savienībā kritisku brīdi. Nesenie notikumi to mums arī apliecina. Šie notei, notikumi ir uh, tik uh, apjomīgi, kā mēs par to nebūtu varējuši iedomāties. Uh, Šie notikumi pārbauda mūsu e, tiesību aktus un noteikumus. Nekādā gadījumā šodien e, mēs e, nevaram paklupt. Tieslietu iekšlietu padomes kontekstā jū, jūlijā prezidentūra ir darījusi visu, lai pieņemtu nepieciešamos pasākums, jo īpaši, kas attiecas uz pagaidu ārkārtas uh, Mm, bēgļu izmitināšanas mehānismu. Neslēpju, ka šis uzdevums eh, bija sarežģīts un eh, ar šīm pūliņiem vēl nepietiek. Mums ir jāiet tālāk, mums ir eh, jārīkojas ātrāk. Junkera kunga šodien piedāvātais priekšlikums ir ļoti svarīgs pienesums šim procesam. Šai sakarā paredzēta arī paredzētas sanāksmes padomas līmenī. Mums ir jārīkojas steidzami, jāmobilizē spēki, mēs nevaram šķelties. Eiropa ir spējīga šo krīzi pārvaldīt. Tātad mm, tika jau minēts, ka runa ir tikai par 0,11% no Eiropas Savienības iedzīvotāju um, kopuma. Mēs nevaram noslēgties. Eiropa var. Uh, Uh, mobilizēt uh, kopīgo politisko um, gribu. Prezidentūra strādā aktīvi, uh, lai uh, mobilizētu valstu valdību vadītājus un sadarbotos ar institūcijām, īpaši Eiropas komisiju, bet te katram ir jāsniedz savs pienesums. Un uh, par to es arī vēl runāšu vēlāk, runāsim tieši par migrācijas un bēgļu jautājumu. Gudētais priekšstādāja kungs mums jau bijusi iespēja arī jūs iepazīstināt ar mūsu prezidentūras citām prioritātēm, kas cieši sasaucas ar tām, ko jau minēja Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Tas tiesa, mēs nevaram aizmirst bezdarba jautājumu ekonomiskā atgūšanās, kas ir uh, jāatbalsta, jārisina jauniešu bezdarba problēma. Mums ir investīcija plāns, kas ir uh, ātri un drosmīgi jāīsteno. Par to runāja arī priekšsēdētāja kungs. Luksemburgas prezidentūrai tas ir ļoti uh, svarīgi, un es zinu, ka šeit mūsu viedokļi sasauc priekšsēdētāja kungs. Luksemburgas prezidentūrai ļoti dārga. Uh, sociālās dimensijas padziļināšana Eiropā. Es arī uzklausīju to, ko jūs teicāt attiecībā uz sociālo dempingu par vienu darbu, vienu atalgojumu. Ļoti svarīgi nodrošināt uh, brīvu cilvēku pārvietošanās brīvības, un, lai to saglabātu, ir nepieciešams līdzsvers no vienas puses sociālās tiesības, no otras puses ekonomiskā brīvība. Mēs atbalstām Eiropas komisiju, lai varētu aktivizēt iekšējo tirgu, jo īpaši digitalizācijas sfērā. Uh, Digitalizēts uh, pārveidos mūsu rūpniecību pakalpums arī to, kā mēs strādājam, proti mūsu darba tirgu kopumā. Tam būs milzīga ietekme uz kvalifikāciju un uh, strādājošo kompetencēm pie šī jautājuma arī jums ir steidzami jārisina. Par ilgspējības attīstības izaugsmu cīņa par klimata izmaiņām. Uh, Mobilizēsim savus spēkus, gatavojoties izšķirošai starptautiskai COP21 konferencei. Tas ir ļoti svarīgs uh, brīdis. Neaizmirsīsim, un tas jau arī izskanēja, ka bēgļu krīze galvenokārt izriet no citām krīzēm, no šausminošām, savu šausminošiem konfliktiem, kas notiek tepat Eiropas kaimiņos. Kad mēs runājām par uh, kaimiņu valstīm, mēs nevaram teikt, ka tur ir ārkārtīgi liela stabilitāte. Kaimiņu valstis nepārtraukti uh, slīkst konfliktos. Eiropai ir jābūt starptautiskam spēlētājiem. Ārlietu drošības politikai uh, ir fundamentāla loma kopā ar Frederiku. Uh, Mums ir jāmobilizēs, bet arī starptautiskai sabiedrībai ANO ir jāmobilizēs. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Šmita eh, kungs, un tālāk eh, tautas eh, partijas grupas vārdā Royal kungs. Priekšsēdētāji kungi, cienījamie kolēģi. Vispirms paldies Žanam Klaudam Junkaram par to, ka viņš skaidri norādīja, ka Eiropa ir projekts, kas balstās uz vērtībām. Un šī bēgļu problēma eh, faktiski ļauj eh, nostādīt tieši šīs vērtības centrā. Mums viņiem ir jāpalīdz. Un jāveic šis ļoti svarīgais uzdevums no dalībvalstu puses, jā, tas ir pareizi. Bet jāsaka, ka šai medaļai ir arī otra puse eh, cīņa ar eh, cilvēku kontrabandistiem, ar eh, cēloņu likvidāciju valstīs, no kurām nāk bēgļi. Nu, e, varbūt tā ir arī iloz, ilūzija, ka ja mēs izvaidī, izveidosim legālu ieceļošanas uh, sistēmu. Bet jāsaka, ka uh, e, visām uh, šīm problēmām ir nepieciešams finansējums, lai tās varētu risināt. Un cilvēkiem ir jāspēj organizēties, un tā, protams, nav nekāda vienas Grieķijas eh, problēma. Tas ir uh, saistīts ar iekšējo tirgu, ar izaugsmi, ar enerģijas cenām, ar, uh, in, uh, ar inovāciju, ar zinātnieku atbalstīšanu. Tas ir saistīts ar uh, mūsu ekonomiskajām lietām tieši tā. Uh, mums ir jāatrisina arī visas citas lielās problēmas, un šajā ziņā mēs eh, vēlam, vēlam eh, komisijai panākums. Paldies, un tālāk vārds Rodrīgas kundzei. Priekšsēdētāj kungs, jūs eh, tikko noturēt ļoti drosmīgi runu attiecībā uz Eiropas Savienības situāciju, Eiropas Savienības nākotnē. Mēs tikai un vienīgi jūs atbalstām. Jā, Eiropas Savienība saskaras ar eksistenciālu krīzi un uz spēles ir likta mūsu spēja saprast un izprast, kāda veida cilvēki tad mēs esam, Eiropieši un šo krīzi ir iespējams atrisināt tikai un vienīgi meklējot risinājumu Eiropas līmenī. Redzot šo traģēdiju uz mūsu robežām, kur humanitārā krīze ir pārsniegusi viss iespējamās robežas, tad mums ir jādomā par reālu Eiropas patvērumu sistēmu. Redzot šo arvien pieaugošo migrantu spiedienu uz mūsu robežām, vienīgais risinājums ir reāls Eiropas migrācijas plāns un uh, efektīvāka attīstības sadarbība. Mēs redzam, ka darba tirgos spriedze arvien pieaug, un Tādēļ vienīgais risinājums šajā situācijā ir paredzēt programmu pilnai nodarbinātībai Eiropā un atvēlēt arī attiecīgās investīcijas šī plāna realizēšanai. Bet vai mēs varam teikt, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir priekšnosacījumi, lai šādus plānus realizētu? Nē, es tā nedomāju. Jo Eirozona ir zona, kur notiek nevis konverģence, bet šķelšanās un vērojamas būtiskas atšķirības. Mums ir nepieciešami eiropeiski risinājumi, un tādēļ Eiropas parlamenta deputātiem ir jāpārstāv ne tikai dalību valstu pilsoņi, bet Eiropas pilsoņi. Paldies! Grazie! Paldies! Vēlējos teikt, ka es nevaru piešķirt zilās kartītes jautājumu, jo esam ievērojami iekavējuši. Aicinu visus runātājus ievērot viņiem atvēlēto runas laiku. Pretējā gadījumā balsojums būs ārkārtīgi garš un vēl pēcpusdienā ir daudz apspriežam jautājumu. Tad, nu, pretēji parastai praksei tiešām man ir jābūt ļoti, ļoti striktam attiecībā uz jūsu runas laiku. Terikābras. Uh, kungs, lūdzu. Junker kungs, mēs zinām, ka to bēgļu situācija, kuriem ir izdevies ierasties Eiropā, ir dramatiska. Tehniski un politiski risinājumi ir ļoti vajadzīgi. Būsim atklāti un godīgi, jūs atkārtot aicinājāt, un jūs runājāt par eh, šīs traģēdijas eh, cēloņiem, bet tagad padomāsim No ētiskā viedokļa es domāju, ka padomēji, komisijai un parlamentam vispirms vajadzētu atzīt to, ka dažas Eiropas Savienības dalību valstis ir īpaši atbildīgas par šo situāciju, ne tikai tādēļ, ka tika, notika invāzija Irākā, bet tādēļ, ka tās uh, neefektīvi iesaistījās uh, tuvējo austrumu konfliktos, kas ir noveduši pie šādas situācijas, un šāda atzīšana būtu tikai morāli un ētiski pareizs solis, un tad mēs varētu domāt par pārējiem pasākumiem, ko veikt. Paldies, kas taldokungs! Paldies, priekšsēdētāji, godātais Junkera kungs. Šodien jūs runājāt par, uh, uh, šaus, par šausminošo stāvokli, kādā ir Eiropas Savienībā. Var pilnībā piekrist, bet es diemžēl redzu, ka uh, Tuska kungs nav ieradies. Mums drīzāk būtu jārunā nevis par Eiropas Savienības stāvokli, bet par Eiropas Savienības dalību valstu stāvokli. Jo tagad mēs runājām par uh, finansējumu Māri Nostru programmai, par to, cik daudz uh, Uh, bēgļus uzņemt. Eiropa aizmirst, ka arī savu, kār, ka savu laiku arī Eiropai bijuši, Eiropieši paši bijuši ļoti daudz bēgļu. Mums nav pietiekamas drosmes, lai cīnītos arī pret uh, multinacionālajām uh, kompānijām, kas uh, arī ir vienas no tam, kas ir destabilizējušas arī uh, uh, tos austrums kopā tad ar ASV. Ekonomiskā krīze. Um, nabadzīgi kļūst nabadzīgāk, bagātāk, bagātāk. Eiropa kļūst uh, liekulīga. Katrs domā par sevi, par savu pēļņu. Un kvotas tiesības tās neatiec tikai uz imigrantiem, tā ir atbildība visiem. Iespējams, uh, tiek pārtraukts runātājs. Un mēs uh, piecēkšņu kustību Itālijā vienmēr visu kontrolēsim un neliksim jūs mierā. Paldies! Un tagad vārds uh, Degrāfa kungam. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlto runas laiku. Pretējā gadījumā es nodarītu kaitējumu jūs kolēģiem. Kaitējumu. Vandaag presenteert heer Juncker. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Junkera kungs iepazīstināja mūs ar plānu, kas paredz izmitināt Eiropā uh, 160 tūkstošu bēgļu. Uh, Tas ir Angels Merkels un Orlāna plāns. Kur tad paliek demokrātija Eiropā? Šajā gadījumā mēs redzam, ka Vācija lem par to, kā tas būs Eiropā. Tajā pat laikā mēs redzam, ka viņi nespēja tikt galā ar eh, šiem bēgļiem, milzīgo bēgļu skaitu, bet nu, vispār netiek runāts par finansējumu. Šis Merkels plāns uh, nes, eh, nerunā par to, eh, ka mēs apturēsim eh, pabalstu izmaksāšanu visiem, kur tikai nāk ar pastiept roku. Merkels plāns ir kā Schengenas sistēma. Tas mūs novadīs nekurienē, un tā rezultātā Eiropas Savienībā ienāks īsiskaujinieki. kaujinieki. Šajā gadījumā Eiropiešu solidaritāte ir ļoti svarīga. Mums ir jāslēdz ārējās robežas un mums ir jābeidz uh, izmaksāt uh, līdzekļus uh, visiem bēgļiem, kad Eiropas Savienības pilsoņi dzīvo nabadzībā. Olbricht kungs, paldies priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā gribu izteikt līdzjūtību Junker kungām ar mātes zaudējumu. Polijas mm, delegācija saprot šo situāciju, jo Mēs esam no uh, valsts, kurai ir ārēja Eiropas Savienības uh, robeža, un uh, es gribu pateikties uh, par to, ka Junker kungs pieminēja šo situāciju Ukrainā, kas varētu novest pie līdzīgas traģēdijas arī uz mūsu austrumu robežas. Un gribētu atgādināt, ka ne tikai bēgļu izmitināšana bez visaptveroša pieeja šai situācijai ļauj situāciju atvieglot. Polijā mēs mm, redzam, ka ir iespējama šī humānā katastrofa un mums ir jāpalielina mūsu spēja uzņemt bēgļus. Mūsu premjera vakar teica, ka ir jāsāk diskusija par uzņemamo bēgļu skaitu palielināšanu, bet tajā pat laikā šim procesam ir jāpaliek dalībvalstu prerogatīvā. Godātie deputāti, mēs esam viena no tām dalībvalstīm, kas ļoti labi saprot, ko nozīmē eh, šī situācija, bet tajā pat laikā mēs negribam pieļaut to, ka mēs tiekam šantazrēti, eh, jo šāda šantā, šāda piespiedu kvotu paredzēšana ir neproduktīva. Mēs esam pār, bet mēs esam gatavi runāt par to, kādā veidā mēs varam palīdzēt. Paldies! La parola all'onorevole Guerrero Salom. Un tagad vērts Guerrero Salom kungam. Paldies, priekšsēdē kungs. Tad, uh, kad mēs izbeigsim šīs procedūras, tad uh, mēs jau būsim um, Eiropas parlamenta sasaukuma vidusposmā. No sociālā viedokļa šie ir desmit gadi, ka mēs esam īpaši krituši atpakaļ uh, sociālajā jomā. Un tagad uh, ir jādara viss, lai uh, šī izkļūšana no krīzes nedarītu kaitējumu sociālajiem aspektiem. Mums vajadzētu domāt par nodarbinātību, par apdrošināšanu ir jāvēršas pret sociālo un fiskālo dempingu. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par vienotu minimālo algu. Simtiem tūkstošu cilvēku pasaulē ir bēgļi vai arī iekšēji pārvietotas personas. Viņi bēg no kara, bet tāpat viņi bēg arī no nabadzības un no bada. Tieši tāpēc mēs redzam, ka pašlaik pasaulē uh, Eh, no bāda nomirst vairāk cilvēku nekā no ieročiem. Eiropas Savienības līderiem vajadzētu par to runāt, un par to vajadzētu arī skaidri izteikties eh, konferencē par humanitāriem aspektiem, kas notiks eh, Stambulā pavasarī. Parlaments arī gatavos savu ziņojumu. Padome gada beigās gatavojas pieņemt secinājumus. Stambulā mūs vērtēs, un mūs vērtēs nevis balstoties uz to, ko mēs sakām un rakstām, bet balstoties uz to, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs darām uz savas teritorijas, vai mēs esam izrādījuši atbildīgumu, solidaritāti un ievērojuši savus principus. Ja mēs to nedarīsim, mēs nevaram doties uz Stambulu un lūgt palīdzēt iekšēji pārvietotajām personām visā pasaulē. Paldies! Lungrēnkungs. Man ir atvēlēta tikai minūte, tas nav pārāk daudz, un es gribētu runāt par Ukrainu, kuru arī Junkera kungs pieminēja savā paziņojumā. Gribētu runāt par to, kas notiek un ko Krievija dara Ukrainā, tas absolūti nav pieņemami modernā sabiedrībā. Cilvēki cieš, ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas ir apdraudēti. Uh, Tā kā mēs esam ievēlēti politiķi, mūsu pienākums ir kaut ko darīt šīs lietas labā. Mums ir Eiropas padome, mums ir Eiropas parlaments, tāpat arī ir Sviedrijas parlaments, un visos šajos formos mēs esam runājuši par diplomātisku sarunu uzsākšanu, kas, protams, ir izšķiroši. Tomēr uzskatu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas neizturas godīgi pret eh, mūsu uh, partiju. Te ir runa par to, ka Krievijai vajadzētu iziet no Ukrainas. Ziema tūlīt būs klāt. Es baidos, ka Krievija varētu sākt izmantot jaunu taktiku, piemēram, varētu atslēgt gāzi, kas radītu ārkārtīgi smagas sekas ļoti daudziem iedzīvotājiem Ukrainā. Tieši tāpēc es un mana partija atbalsta visus pasākumus, kas ļautu atrisināt šo konfliktu. Honorevole Lamassur. Lamassur kungs. Priekšādātā kungs. Es gribētu pateikties komisijas priekšādātājam par viņa uh, izklāstīto vīziju, par uh, viņa uzņemto vadību attiecībā uz Eiropu. Es uh, gribētu viņam pateikties par kvalitāti viņa darbā, kas bieži vien pietrūks daudz politiķu darbā. Es domāju, ka mēs nedrīkstam slēpties no nežēlīgās realitātes. Diemžēl trūkstu Eiropas šajā kontinentā. Eiropa nefunkcionē pietiekami labi. Neskatoties uz mūsu pūliņiem, pārāk daudz Eiropas aspektu pašlaik pārņem nacionālās valdības. Diemžēl trūkst vienprātības, līdz ar to pieaug nacionālā spriedze un bieži vien arī nacionālistiskie aspekti gūst pārsvaru. Mums, mēs redzam, ka um, migrācijas debatas notiek aiz slēgtām durvīm, notiek uh, tirgošanās, kas ir absolūti apkaunojoša. Mums ir jāsaprot, ka pašlaik notikumi jau ir noveduši mūs pie uh, klīns malas, un mums ir jādomā arī par ilgtermiņa aspektiem mēs redzam, ka arī netiek piemēroti pieņemtie lēmumi. Vēl ļaunāk liekulības dēļ Eh, finanšu ministri, kas eh, izskata kopienas 2016. gada budžetu, ir samazinājuši resursus bēgļu un migrācijas politikā. Eiropu vajadzētu beidzot ievest savienībā, un savienību vajadzētu ievest Eiropā. Paldies, Vaidenholzer kungs. Paldies, priekšādātāji. Junkera kungs, Es gribētu jums pateikties par jūsu atklātību. Patiešām ir pienācis laiks atklātībai un ir pienācis laiks nodrošināt vairāk Eiropas. Bēgļu jautājums būs mums pārbauda. Ja mēs nevarēsim šo jautājumu atrisināt, mēs varam zaudēt pilnīgi visu, bet mēs varam arī ļoti daudz ko iegūt. Es esmu pateicīgs par to, ka jūs uh, nereducējāt šo jautājumu tikai uz kvotām. Galu galā mums vajadzētu domāt par to, ka te ir runa par daudz ko vairāk diemžēl, mēs darām pārāk maz šo ciešanu uh, atvieglošanai. Mums ir vajadzīga labāka sadarbība un nepietiek arī norādīt tikai uz uh, karstajiem punktiem. Desmitiem tūkstoši cilvēku pašlaik iet pa Balkānu ceļu, viņi ir zem atklātām debesīm Uh, tāpat arī šodien tiek ziņots, ka būs lietus, un tā būs milzīga katastrofa visiem šiem cilvēkiem. Lūdzu, rīkojieties. Domāju, ka būtu ļoti svarīgi konkrēti mēģināt palīdzēt šiem cilvēkiem. Atcerēsimies par Serbiju, kas arī šeit ir uzņēmusies ļoti daudz atbildības. Paldies. Tagad Gonzales Ponsa kungs. Junker kungs. Gribētu norādīt uz kādu piemēru. Spānijā ir 4 miljoni bezdarbnieku, bet neskatoties uz to, mēs akceptēsim šodien izteikto komisijas priekšlikumu. Darīsim to cilvēcīskuma un solidaritātes vārdā. Uzskatām, ka mums kā Eiropiešiem ir ētisks pienākums palīdzēt visiem tiem, kas bēg no kara un fanātisma. Junker kungs, jūs norādījāt, ka mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu pilsoņu kara republikāņiem, par visiem uh, cilvēkiem, kas. Uh, izgāja no savas dzimtenes eh, divu eh, karu rezultātā priekšējā gadsimtā. Mums ir vajadzīga politika, kas balstās uz eh, iecietību un līdzās pastāvēšanu. Mums ir vajadzīgs varbūt atšķirīgs Schengenas līgums. Mums ir vajadzīgs tāds līgums, kas ļautu mums pārvarēt šķēršļus un barjeras mūsu prātos un sirdīs. Uh, Eh, gribu atgādināt par eh, sīriešu puikas fotografiju, kas eh, noslīka jūrā, bet atgādināšu, ka šis nav pirmais puika, kas ir gājis bojā. Ir tūkstošiem puiku, kas jau ir gājuši bojā un kas vēl ies bojā. Mēs eh, redzam, ka šis karš ir pie mūsu robežām. Mums ir daudz bēgļu, ir arī cilvēki, kas ieradīsies pie mums klimata pārmaiņu rezultātā, slimību un bāda rezultātā. Mums ir jārunā par to, ka šie cilvēki ir jāuzņem Eiropas Savienībā. Tas, protams, nebūs vienkārši. Šis process būs garš. Tas nebūs vienkārši. Tas mums ir liels izaicinājums, un tas ir mērķis tuvākajiem gadiem. Protams, mēs noteikti vēl saskarsimies ar šiem jautājumiem. Nav jautājums par to, cik daudz, jautājums ir par to, kad, kad eh, starptautiskā kopiena pieliks punktu šim karam. Kamēr šis kars turpinās, mēs eh, nevarēsim ne ar kādām kvotām atrisināt šo problēmu. Paldies, eh, tagad Pērvānša Berese. Priekšādātā kungs. Es eh, gribētu jums arī paust savu līdzjūtību, tāpat kā pārējie, bet es gribētu jums arī pateikties par šodien izteikto runu. Un šeit nav runa tikai par eh, kopienas metodi, te ir runa par Eiropas Savienību un tās vērtībām, par solidaritāti, bez kuras nekas nav iespējams. Šī solidaritāte ir Eiropas Savienības atslēga, un tā ir arī mūsu vērtība, Tā ir ļoti svarīga vērtība manai politiskajai partijai, un es esmu ļoti priecīga, ka jūs to iekļaujat arī savā politiskajā darba kārtībā, ko jūs šodien izklāstījāt. Gribētu arī pateikties Eiropas komisijai, jo tā nepieļāva Brexitu, uh, Grieķijas izstāšanos. Tas uh, noteikti izārdītu visu Eiropas solidaritāti. Kā jau jūs norādījāt, šī krīze nav beigusies. Uh, Mums ir vajadzīga drosme, lai mēs eh, skatītos acīs eh, parādu problēmai. Visi zina, ka šie parādi nav iespējami. Tieši tāpēc mums vajadzētu tos risināt eh, solidaritātes karā. Jūs norādījāt arī uz savu apņēmību nodrošināt ekonomisko pārvaldību, kas ļautu mums stāties pretī visiem izaicinājumiem. Tā skaitā tiem izaicinājumiem, ar ko saskaras dalībvalstis uzņemot bēgļus ļoti lielos apmēros. Priekšsēdētā kungs, neaizmirstiet eh, par to, ka solidaritātei ir vajadzīgi rīki, un mums ir jāsadala budžets eh, Eiropas Savienībā un Eirozonā. Lūdzu, atbalstiet eh, Eiropas parlamentu šajos jautājumos. Paldies. Gardīnī. Paldies, priekšādātāji. Es eh, vēlreiz eh, vēlētos uzsvērt to, ka vienmēr esmu jūs atbalstījusi. Tad, kad mēs eh, dzirdām, kā jūs izsakāties, mēs redzam, ka mums ir kopīgas vērtības. Es varu droši teikt, ka mēs ticam tieši tādai pašai Eiropai, kādai ticat jūs. Jūsu uh, runa bija tik spēcīga un tik labi izstrādāta, un tā ļoti labi uzsvēra kristīgās Eiropas vērtības. Domāju, ka uh, jūsu vīzija nav uh, sadrumstalota. Pašlaik mums ir vajadzīga uh, kopēja nostāja, lai mēs varētu stāties pretī visiem izaicinājumiem. Un, protams, mums ir jādomā arī par ilgtermiņu situāciju. Šeit ir runa galvenokārt par mm, cilvēcisku traģēdiju. Šis ir vēsturisks brīdis. Mūsu grupas vadītājs Vēberkungs norādīja, ka mēs vienmēr esam uh, vēlējušies atbalstīt jūsu priekšlikumus. Tā skaitā arī Itālijas partija Forza Itālija to vienmēr ir darījusi. Šīs dienas avīzēs es redzu, ka tas, ko mēs darām, nebalstās tikai uz zaudētām cerībām. Mums ir vajadzīga racionāla pieeja, mums ir racionāli jāvēršas pret šiem izaicinājumiem, lai novērstu traģēdijas nākotnē. Paldies! Noteikti ar jums sadarbosimies! Tojas kundze. Paldies, Junker kungs. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā šī nav uh, normāla fāze. Pašlaik mēs uh, saskaramies ar ārkārtas situāciju, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga arī ārkārtas pieeja un ārkārtas vadība. Mums ir vajadzīgi vadītāji, un vadītāji ir tie, kas uzņemas atbildību par vēsturi, un pašlaik ir runa par Eiropas uh, vēsturi. Galu galā ekonomisko krīzi vēl neesam pārvarējuši, un noteikti, ka ilgtermiņā Eiropa vēl ilgi no tās cietīs. Tāpat arī netālu no Eiropas eh, robežām ir dažādi konflikti un notiek masveida cilvēku pārvietošanās. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs kopējs Eiropas ceļš. Mums ir jāpārvar nacionālistiskās intereses, ir eh, jāvēršas pret eh, šo uh, vidusmēru politiku. Diemžēl mēs redzam, ka uh, solidaritāte pašlaik vairs nav tik spēcīga kā agrāk. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par prioritātēm. Mums vajadzētu rīkoties nekavējoties, bet ir vajadzīgi arī piemēroti risinājumi. Diemžēl Eiropā rīkojas pārāk vēlu un pārāk uh, nelielos apmēros. Spiraki kundze tagad. Uh, komisijas priekšādātāja kungs. Šī ziema sākas ar divu ilūziju sabrukumu. Dublina divi jau ir iznīcināta. Un Grieķija un Itālija vēl ar vien saskarās ar milzīgām migrantu plūsmām. Mums ir vajadzīgs spēcīgāks finansējums eh, migrācijas jomā ir jānodrošina, lai atbildība tiktu obligāti sadalīta. Komisija ir šādas tiesības un tās ir jāizmanto. Grieķijā mums ir jāuzņem ļoti daudz migrantu Kosas un Lesbas salā. Simtiem tūkstoši ģimeņu ir ieradušās šajās salās ar saviem bērniem. Mums ir jāsaprot, ka Eiropai ir jānostiprina savas robežas, un uh, valstis, kas uzņem migrantus, ir pietiekama labi tam jāsagatavo. Redzam arī, ka populisms nevar piedāvāt nekādus risinājumus. Grieķijā ir pārāk daudz tādu, kas uzskata, ka jaunajai valdībai galvenokārt ir jāīsteno reformas. Ir jānodrošina stabilitāte, ir jārēda stabila ekonomiskā vīde vienošanās ietveros. Protams, mēs nevaram pagriezties atpakaļ. Mums ir jānodrošina atbalsts no Eiropas Savienības puses, un tas ir jādara tāpat, kā tas tika darīts Spānijā, Portugālē un Īrijā. Paldies, lūdzu ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Ja es pašlaik vēl neesmu nevienam uh, atņēmis mikrofonu, bet man nāksies to darīt. Uh, Garcija Pēres, viena minūte. Priekšsēžkungs 2015. gada, koš jūnija ir 40 tūkstoši bēgļi ieradušies Itālijā, eh, un tā ir sacījusi, ka tā nevar tik daudz uzņemt. Nacionāls egoisms traucē risināt mums vislielāko bēgļu krīzi, kādu esam piedzīvojuši pēdējo gadu gaitā. Lai dot pareizi vērtējumu esošajā situācijā, mums ir jāķerās pie principiāla jautājuma vērtēšanas. Eiropa no krīzes neizkļūs, neveicinot izaugsmu un investīcijas. Tādēļ varam pirmos soļus Junker plānu atbalstīt, bet ir jāuzdod tomēr arī principiāls jautājums par sociālo Eiropu, par cīņu pret nevienlīdzību. Kur paliek iniciatīvas pre, e, par minimālā, minimālās algas e, nodrošināšanu Eiropā, kā sieviešu vien, e, vīriešu vienlīdzības Eh, veicināšanu eh, Eiropa nevar gaidīt. Junker kungs, mēs gaidām no jums darbus. Priekšsēž kungs, dāmas un kungi, uzstājas karas. Jūs esat eh, daudz investējuši mūsu apziņas veidošanā, no kurienes nākam, kas esam, kurp dodamies. Tā arī tam bija jābūt. Eiropas ideja, Eiropas saimnības politiskais projekts ir mūsu darba pro, eh, programma. Nacionālais egoisms, bezdušība, negodība, vārdu un darbu nesakritība, neizlēmība tādas ir mūsu galvenās problēmas. Tagad ir mūsu ziņā attiekties. Ja mums tas izdosies, mums, mēs varēsim arī atrisināt visus izaicinājumus pašreiz daudzās valstīs redzam signāls, kas mūs iedrošina. Pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskās organizācijas izrāda iniciatīvu. Cilvēki līdzdarbojās, tas ir apsveicami. Bēgļu plūsmas, Grieķijas problēmas, bats, tie ir fakti. Un tos ņemot vērā mums ir beidzot jāredz, kā Eiropā ārējā drošības un sociālā un ekonomikas politika tiktu dibināta. Paldies, un Nidermillers nākamais. Paldies, priekšsēd, dāmas un kungi. Eiropa ir vienmēr bijusi kontinents, kas saskarās ar globālām izmaiņām. Uh, tā arī tagad tas ir. Un tagad jautājums, vai mēs vienot spēsim atbildēt uz šiem izaicinājumiem, iepšu, vai mēs zaudēsim savu tagad un arī nākotni. Slikti kompromisi e, un novecojuši noteikumi ir vainīgi tam, ka e, cilvēki, kas ir apdraudēti e, pie šosejām, e, e, dzelzceļa stacijām un uh, citur kļūst par uh, cilvēku kontrabandistu upuriem un cieš. Tas viss vēl ir tikai problēma sākums. Mūsu atbildība ir liela, mums nedrīkstam zaudēt laiku. Mums ir uh, Eiropā nepieciešama lielāka solidaritāte arī ar bēgļiem. Tas ir Eiropas Savienības morālais un Eiropas eh, kultūras morālais pamats, kas mums ir jāpiepilda ar saturu. Paldies! Nākamais Rangels. Priekšsēdi. Komisijas priekšsēža kungs. imigrācijas krīze ir arī savs labums mums Eiropā, jo tā ir skārusi mūs visus. Tas parāda, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, vairāk Eiropas sadarbības koordinācijas, nevis mazāk. Un tieši tādēļ es gribu runāt arī par tautsaimniecības jautājumiem, kas attiec gan uz Portugālu, Īriju, Spāniju, Grieķiju un daudzām citām valstīm. Esam veikuši milzu pūliņus, īpaši Īrija, Portugāla, Spānija, lai uzlabotu savu tautsemniecisko situāciju. Un tādēļ man ir konkrēts jautājums. Mūsu ministra prezidents Portugālē līdz šim bija vienīgais, kas pauda skaidru Eiropas vīziju šajā kontekstā. Viņš piedāvāja mehānismu ar simetriskiem šokiem, kas paredzētu arī vienotu palīdzības atbalstu fondu bezdarbniekiem. Kā jūs uz to raugaties? pēc priekšsēžu konferences un jūnija eh, apspriedēm. Paldies, un tagad brīvais mikrofons. Seši runātāji varēs izteikties. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto runāšanas laiku, vienu minūti. Un Kristel Mozes kungs pirmais. Paldies priekšsēd. Vispirms es gribu pateikties komisijas priekšsēdim Junkeram par viņu pūliem Grieķijas krīzes risinājumā. Un Grieķijā ir uh, politiska attīstība, kas ir apsveicama. Sirīza tagad ir mērenā kļuvusi. Man politiskā partija ir atvērsies sadarbībai ar šo partiju tūlīt pēc vēlēšanām. Ekonomiskā krīze paliek. Tomēr tā vēl nav atrisināta. Ja pēc vēlēšanām mums izdosies krīzi atrisināt, tad mums būs nepieciešama arī Junker kungu un institūciju atbalsts, lai politika būtu elastīgāka, kas attiec uz mazu video uzņēmumu nodokļu last, nastu mazināšanu, arī turismu jomas nodokļu nastu mazināšanu. Mums jābūt konsekventi, bet nodokļu politika ir jāpadala elastīgāk, lai mēs varētu pārvērt ekonomisko krīzi. Blanka kungs nākamais. Paldies, priekšsēd. Neaizmirsīsim par nozari, kas piedzīvo krīzi. Tā ir lauksaimniecība. Piensaimnieki, kas grib saņemt taisnīgu samaksu par savu pienu. Ir simtiem saimniecību, kas gaida tulītēju risinājumu. Ja komisija to nedos, ja minimālās cenas, cenas piena intervencijai netiks noteiktas, tad piena nozarē tūkstošiem uh, uzņēmumu, īpaši tādos reģionos kā Galīcijā, manā reģionā, pazudīs. Mums jāuzklaus zemnieki, kas tagad ir uz ielām, viņiem nepieciešama atbilde tūlīt pat. Uh, atbildēji jābūt taisnīgai. Eiropas komisijai vajadzētu iekustēties nosakot intervences minimālās cenas un atkal līdzsvarotu tirgu. Marijas Sakungs priekšsēd. Mēs dzirdējām Junkera kunga uzstāšanos un pat Fidels Castro būtu viņu apskaudas par šādu runu. Jūs runājat par Grieķijas krīzi un soli atrisinājumu 30 miljārdu eiro paketi. Taču šie 30 miljārdi ir līdzekļi, kas tāpat pienākas Grieķijai, pamatojoties uz struktūra fonda programmu Eiropas saimnībā no 2014 līdz 2020 gadam šajā periodā. Mēs arī dzirdējām, ka Junkerkungs ir cīnisks Eiropas um, aizdevēju pārstāvs. Junkerkungs, beidziet rīkoties kā trojkas pārstāvis, kā neokoloniālisma Eiropas pārstāvs, kur ir, ir pakļauta Vācijai. Šādi draudi mums nedos, Grieķijā nedos nekādas rezultātus, jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo labāk komisijai. Paldies! Nākamais runātājs vai runātāja. Paldies! Pirms gada es nebalsoju par Junkeru kungu, bet tagad es pateicos viņam par viņa runu. Jūs pieminējāt daudzas Eiropas problēmas, un vislielākā problēma ir tāda, ka bieži tiek eh, meklēta aizbildinājuma Eiropas egoismam, taču krīze tikai padziļinās. Migrācijas un citas krīzes ir arvien vairāk nabadzīgu cilvēku, katra nākamā krīze būs vēl smagāka. Frustrētiem pilsoņiem nav vajadzīgi satrunas, bet vadība, nacionālisms, nav laba lieta. Mums visiem ir sava atbildība, pretējā gadījumā mēs nonāksim toksiskā aburtā lokā. Populisms, kas izraisa vēl lielāku nestabilitāti kā Ungārijā, Lielbritānijā un citās valstīs, tas ir ļoti bīstam. Junker kungs, mēs visi esam atbildīgi cilvēki, jūs varat ar mūsu atbalstu rēķināties. Paldies! Vārds deputātei Forenzai. Priekšsēdētāji šorīt esam piedzīvojuši vēsturisku debati. Mēs nevaram atļauties liekulību. Atšķirības starp migrantiem, bēgļiem, ekonomiskiem bēgļiem ir mākslīga. Cilvēki bēg no kara, nestabilitātes, bada. Un mēs esam šo situāciju izraisījuši vai vismaz līdzdarbojušies tās ra ra radīšanā. Tā ir humanitāra katastrofa. Cilvēku dzīvības ir apdraudētas. Savienības politikai ir fundamentāli jāmainās. Politiskā patvēruma likumiem ir jāmainās, Eiropas Savienības pilsonības likumiem jāmainās, mūriem jākrīt. Kā mēs varam mētāties ar tik smieklīgām frāzēm, absurdām, kā, ka mums būtu jānojauc kaut kādas ēkas? Lunačeka. Paldies priekšēji. Man jāsaka, ka eh, liela daļa jūsu runas mani uh, Eh, iedvesmoja eh, ne par TTIP. Eh, no tā nekas nesanāks, TTIP ir jāapstādina. Bet lielā daļa jūs runas par solidaritāti bēgļiem, par to, ka dalībvalstīm beidzot jāsāk rīkoties. Par to jūs esat, esat pelnījis cieņu. Varēja manīt, ka jūs runājat nopietni. Ka nevar samazināt attīstības sadarbību kā jūs teicāt, ka mums ir materiālās iespējas un finansiāls palīdzēt tiem, kas bēg no kara un bada. Un par to, ka politiskā patvēruma meklētājiem ir jāļauj strādāt no pirmās pieteikuma iesniegšanas dienas. Kā valdības vadītājs jūs vēl e, to nesapratāt? Es ceru, ka citu valdību vadītāji jums tagad sekos pa pēdām. Mums ir vajadzīgs tāds padoms priekšsēdis, kas kopā ar jums, visu komisiju un mums e, virzītu uz priekšu solidāru Eiropu. Paldies, Luna Čekas kundze. Un tagad debašu nobeigumā došu vārdu vēlreiz komisijas priekšsēdim Junkerkungam. Lūdzu, jums vārds. Sirsnīgs paldies, priekšsēžu kungs. Es tik gari runāju, ka Eh, jūsu vēlmi, ko man eh, pienesa, es pilnībā respektēšu vai centīšos. Vai man tas izdosies, tas ir cits jautājums. es labprāt ievērošu jūsu autoritāti, jo tāds bijis jūsu lūgums. Tagad daži teikumi par debatēm norādījuši uz to, ka nav taisnība, ka padoma šeit nav pārstāvēta. Šeit ir Luksemburgas ministrs, eh, darba ministrs, kas daudz gadus ir par migrācijas un integrācijas jautājumiem atbildīgs bijis. Ja kāds Luksemburgas valdībā zina, par ko ir runa, tad tas ir šeit klātesošais padoms priekšsēdis. Esmu arī pateicīgs par to, ka viņš ir šeit otrkārt. Esmu noskaņots aizstāvēties. Nu, dien. Nav korekti kritizēt padomus priekšsēdi Tuskungu par to, ka viņš nav šeit. Es neesmu viņa pārstāvis, preses pārstāvis, bet kur tad bija Rompai kungs pēdējo gadu gaitā, kad šīs debats notika? Debatēs starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. E, e tas, tā ir šī debate un tā ir mūsu vienošanās un Tuska kungs, es ar viņu eh, pagājušajā nedēļā par savu runu eh, ilgstoši runāju, mēs saskaņojam to, šī runa neradās tāpat vien. Viņš ir Turcijā. Turcija taču ir e, sakars ar šo problēmu, par kur mēs te runājam. Tuska klātbūtne Turcijā ir svarīgāk nekā klātbūtne debatē Viņi klāt būtu debatēs starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Tā tas ir. Es ar Eiropa padomas priekšsēdu šo debatu sagatavoju, viņš savu vizīti Turcijā intensīvi ar mani saskaņoja, un es negribu atzīt kritiku viņam, tā ir nepamatota un nepiemērota. Attiecībā uz Grieķiju Daudz pieminēja šo problēmu. Es eh, gribēju teikt, ka eh, komisija ieteica to, ka eh, šo budžetu vajadzētu finansēt no struktūra līdzekļiem, bet te ir runa par to, ka valdība ne, nespēja tikt galā ar šīs naudas izmantošanu, tātad šie līdzekļi bija valdības rīcībā. Komisija vicepriekšādātāja Dombrovska vadībā darīja visu, lai nodrošinātu visus vajadzīgos resursus, lai Grieķija varētu izmantot šos līdzekļus un lai varētu piemērot līdzfinansējuma noteikumus, kas bija spēkā jau iepriekš. Mums vajadzēja palīdzēt Grieķijai izdarīt to, ko Grieķija nebija darījusi gadiem ilgi, tā skaitā nedarīja arī šajos pēdējos mēnešos. Protams, es akceptēju kritiku. Es nesaku, ka programma, par kuru tika vestas sarunas, ir uh, tāds piemērs, kuru vajadzētu atkārtot. Kā jau es uh, solīju Eiropas parlamentā, mēs uh, arī veicām izvērtējumu par sociālo ietekmi, bet tā netika pieminēta ne ar vienu pašu vārdu. Protams, jums ir iemesls kritizēt komisiju. Grieķiju. Vai tiešām jūs eh, domājat, ka augstāks eh, PVN, kas eh, tiktu piemērots restorāniem vai pārtikai ir tehnisks jautājums, tas ir politisks jautājums. Mēs eh, esam pieņēmuši šo lēmumu politiskā līmenī. Jums tas noteikti ir jāzina. Eiropas eh, komisijas priekšādātājs ir nolēmis eh, samazināt aizsardzības budžetu Grieķijā. Grieķijas valdība to um, uh, nelika priekšā. Un mūsu mērķis ir nodrošināt viņiem palīdzēt un ieteikt lietas, ko Grieķijas valdība neiesaka. Es patiešām esmu pārsteigts, ka uh, divas stundas man ir uh, jānodrošina argumenti eh, Grieķijas premjeram, lai uh, Grieķija uh, uzlikt augstākus nodokļus eh, cilvēkiem Grieķijā, kas ir bagāti, nevis uzlikt šos nodokļus nabadzīgajiem. Jā, tiešām, eh, te ir runa par eh, šāda veida argumentiem. Jūs varbūt uzklausat tikai vienu pusi, jūs nekad neuzklausat otru pusi. Es negribu pārāk iedziļināties šajā Grieķijas situācijā. Jūs man tad pārmetīsiet, ka es iedziļinos iekšlietās. Uh, Jebkurā gadījumā es apsveicu Cipras eh, kunga priekšlikumus. Uzskatu, ka viņš izturējās daudz eh, pieklājīgāk eh, savā preses konferencē pēdējās dienās. Jā, protams, komisija piedalījās bijušajā trojkā. Ja komisija nebūtu bijusi klāt, pielāgošanās programma, kas tikta, tika pieņemta, būtu bijusi daudz sarežģītāka un daudz grūtāk īstenojama nekā tā programma, kas tika pieņemta ar komisijas palīdzību. Uzskatu, ka šī programma ir daudz uh, niansētāka uh, un daudz labāka. Tieši tāpēc es uh, gribētu arī pateikties pārējām valstīm - Īrijai, Portugālei, Spānijai, Latvijai, Šīs valstis ir parādījušas ļoti labus rezultātus, ko apstiprina arī analīzes. Un līdz ar to pierādās, ka ja reformas ir pareizās, tad rezultāti ir ļoti labi. Par TTIP es uh, dzirdēju to, kas tika teikts. Nāsmu naivs. Nāsmu naivs attiecībā uz šo nolīkumu ar ASV. Es gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgs šis eh, brīvās tirdzniecības nolīgums. Nosacījumi, ar kādiem tiks pieņemts šis nolīgums, ir ne tikai komisijas ziņā, tas ir arī dalību valstu ziņā, jo pašlaik eh, notiek sarunas. Taču tas, ka mums vajadzētu teikt eh, visam nē, un ka šāds nolīgums mums nav vajadzīgs, šādam viedoklim es nevaru pievienoties. Mums ir jāved sarunas, šīm sarunām ir jānotiek uh, piemērotā veidā, šāds nolīkums mums ir vajadzīgs, un, protams, šiem nosacījumiem ir jāatbilst Eiropas garam un Eiropas principiem. Par lauksaimniecību. Dažus vārdus par lauksaimniecību. No tā arī šodien nevar izvairīties. Es uh, ļoti jūtu līdz Uh, lauksaimniekiem Eiropā. Arī Eiropas kopējā lauksaimniecības politika saņēma pelnītu aizstāvību, jo bez Eiropas lauksaimniecības Eiropa nemaz nevarētu kļūt par tādu Eiropu, kā tā ir šobrīd. Bez tās uh, ainavām un vīna audzētājiem. Uh, bet krīze piena sektorā apdraud cilvēku eksistenci. Un šī krīze ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Pirmie priekšlikumi jau ir izteikti, un mēs gaidām, kā reaģēs padome un parlaments, lai varētu turpināt strādāt. Paldies priekšēdētāji par iespēju vēlreiz uzstāties. Liels paldies, Junkar kungs, par jūsu runu. Nākamais darba kārtī.